Godētie kolēģi, atsāksim darbu. Man ir ārkārtīgi liels prieks eh, šeit mūsu komitejā sveikt Milīkungu. Viņš ir Eiropas eh, jūras drošības aģentūras eh, izpildirektors, un es pateicos, ka viņš regulāri ierodas mūsu komitejā. Uh, Kopš esat aģentūras izpildu direktors, esat uzsākuši arī daudz jaunus uzdevumus un pienākumus arī migrācijas sakarā vidusjūrā. Īpaši arī cīnoties pret uh, jūras piesārņojumu, kas rodas no naftas un gāzu platformu izmantošana, kā arī tātad uh, daudz strādāt, lai mazinātu sēra piesārņojumu. Tas viss jau papildina aģentūras darbu uh, tieši uh, drošības jomā vēlos īpaši izcelt šīs aģentūras fundamentāli svarīgo lomu un īpaši jau arī aģentūras darbu, ka tiek kontrolēti kūģi, lai samazinātu to kuģu skaitu, kas neatbilst starptautiskiem drošības noteikumiem, lai samazinātu nopietnus eh, pārkāpumus un negadījumus. Un tas viss ir saistīts ar jūsu aģentūras efektīvo darbu. Tas, ka uh, šādi negadījumi ir samazināti, mūsu komiteja vienmēr ir iestājusies par to, lai EMSES uh, rīcībā būtu vairāk finanšu līdzekļi, lai tā varētu tikt galā ar visiem tai uzticētajiem uzdevumiem. Esmu pārliecināta par to, ka transporta komiteja turpinās atbalstīt aģentūru. Es aicinu tagad jūs. Uh, mums iepazīstināt uh, ar uh, tiem darbiem, ko esat paveikuši pārnajā gadā un kāda ir šī gada izaicinājumi. Liels paldies! Un pēc tam uzsāksim debatas. Thank you very much, uh, madam. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Vēlreiz es vēlētos jūs apsveikt par ievēlēšanu priekšsēdes amatā šeit uh, transporta komitejā godātie eh, dāmas un kungi deputāti. Dāmas un kungi, vēlos vēlreiz pateikties šai komitejai par man sniegto iespēju jums eh, dot jaunāko informāciju par aģentūras eh, izaicinājumiem šajā gadā. Man un arī personālam Lisabonā ir ļoti svarīgi Eh, zināt, ka mēs varam jūs gada sākumā iepazīstināt ar mūsu šī gada prioritātēm. EMSAS darbs galvenokārt 2017. gadā koncentrēsies uz mūsu galveno uzdevumu veikšanu, uzdevumus, ko mums ir uzticējuši likumdevēji. kā arī izmantot mūsu finanšu cilvēku resursus. Jūsu uzticība un atbalsts EMSA ir atkārtots arī pagājušā gada oktobrī, kad stājās spēkā jaunākais grozījums mūsu pamat izveidas regulā, kas tagad aģentūru uh, definē kā galveno spēlētāju um, apkra, piekrastes um, apsardzē. Mēs eh, turpināsim samazināt eh, personālu arī 17. gadā, lai nākamgad sasniegtu 10% atzīmi. Paralēli jūs arī redzat šajā grafikā attēlā. Aģentūras paplašinātais uh, mandāts nozīmē, ka mums ir arī tagad svaigi resursi, jauni resursi, lai varētu atbildēt uz jaunajiem Eiropas izaicinājumiem piekrastes apsardzēm. Mēs atbalstām piekrastes apsardz, un tas nav nekas jauns mūsu darbā. Šīs uzdevums ir bijis EMSAS aktivitāšu eh, kodols, eh, kā jūs to redzat šajā attēlā, kas tagad mainās. Tā ir dimensija un šī darba apmērs. Ir ļoti daudz iestāžu, kas varēs uh, gūt labumu no EMSAS darba. Uh, Kā, tas, kā to ir paredzējuši līdz likumdevēji 2017. gadā, EMSA strādās ar EFK un Frontex trīs jomās - datu un informācijas apmaiņā tiks stiprināta uzraudzība jūrās ar jaunākajām tehnoloģijām, kā arī īstenosim kapacitāšu palielināšanas aktivitātes. Šodien EMS ir galvenā institūcija, kas nodrošina šo jūras attēlu Eiropā. Mēs varam ap, ap, 90 vēstījumus dienā apstrādēt no dažādiem centriem un resursiem, lai varētu izsakot kuģus jūrā, kā arī sazināties ar šiem kuģiem un apmainīties ar plašu klāstu informācijas. Šī jūras attēls pēc karta tiek nosūtīta ar nacionālām kompetentām iestādēm un jūras lietu aģentūrām dažādiem uh, Eh, mērķiem un vajadzībām, lai atbalstītu piekrastes apsardzi, lai varētu atbilstīgi datu izplatīšanas plānam. EMSA turpinās sadarboties ar EFK un Frontex, lai mēs varētu sniegt pēc iespējas precīzāku jūras karti un situāciju jūrā. Eh, reālajā laikā apmainīties ar informāciju ir īpaši svarīgi šodien Tādējādi arī integrētie jūras lietu dienestu informācijas ir pieejama arī vietāruņos. Uzraudzības tehnoloģijas ļoti ātri attīstās. EMSA atbilstīgi ar šo darba programmu 2016. gadā aktīvi strādājusi, lai um, izmanto dažādas pakalpojumus šiem um, lidaparātiem. Mēs sniegsim RPAS uh, pakalpojumus uh, atbildīgām aģentūrām un nacionālām atbildīgām iestādēm, lai varētu nodrošināt piekrastes apsārdzi. RPAS tiks uh, izmantoti dažādiem mērķiem un dažādiem uh, operācijām uh, lai uh, veiktu darbu jūrās, uzraudzītu robežas, nodrošinātu navigācijas drošību, glābtu, meklētu cilvēkus, uh, zivsaimniecības uzraudzību, nodrošinātu arī likuma īstenošanu un tam līdzīgi. Tālāk runājot par nacionālo iestāžu pie, uh, piekrasts apsardzes darbu, tas nozīmē kapacitātes celšanu un apmācību. Aģentūra jau ir uh, izveidojusi apmācību portfolio. Mums ir arī elektroniskie apmācību materiāli piekrastes apsardzes dienestiem. Tieši šīs e-learning platforma, ko jūs redzat šeit attēla labajā pusē, tiks izmantota, lai stiprinātu esošos modeļus vai attīstītu jaunus lai palielinātu prasmes un, un zināšanas nacionālajā līmenī. Uh, Šodien ir 18 modeļi, kas ir pieejami lietotājiem par kuģiem, par um, krāvu, par uh, dzīvi uz klāju un tam līdzīgi. Es jūs visus arī aicinu izskatīt igadējo pārskatu pār negadījumiem uh, jūrā. Te mēs balstāmies uz dalībvalstu iesūtītajiem datiem. Uh, nepārtraukti pieaug eh, šie negadījumi un traģēdijas jūrās, un skaitļi par to eh, ļoti skaidri runā. Kopš pagājušā gada septembra mēs pirmo reizi arī publicējam datus par galvenajiem izmeklējumiem. Tas viss ir pieejams arī mūsu mājaslapā, lai, lai iesaistītās puses, interesētās puses varētu izmantot šo informāciju savā darbā. EMSA pavisam nesen publicēja arī jūras uh, darbinieku statistiku. Tas atspoguļo arī Eiropas darba tirgus situāciju, cik daudz ir jūras darbinieku, kuriem ir uh, derīgi certifikāti. Šis ir pirmais gads, kur mēs apkopojam šādus datus, kur šādi dati ir pieejami. Mēs turpināsim apkopot šos datus tuvāko gadu laikā. Uh, tad mēs varēsim arī izanalizēt, kādas ir tendences un labāk sapratīsim arī um, darba spēka situāciju jūras nozarē. EMSA turpinās arī iz, paplašināt uh, savu tetis sistēmu. Šīs sistēmas mērķis ir atbalstīt ostas inspekcijas. Šīs inspekcijas pieaug. Un mēs arī uh, iekļaujam visas inspekcijas, ko paredz Eiropas Savienības tiesība akti. Piemēram, arī šis sulfur modelis tiek izmantots kopš janvāra sērs, un arī tas mums sniedz lielisks rezultāts. 2017. gadā mēs attīstīsim MRV modeli, lai atbalstītu arī monitoringu ziņošanu un CO2 saražoto emisiju pārbaudi. Šis ir ļoti liels izaicinājums, jo šī būs pirmā pieejamā sistēma, kas varēs uh, arī um, sadarboties ar nacionālajām sistēmām, bet arī būs pieejama kompānijām visā pasaulē. Pavasarī šogad EMSA uzsāks jaunu tehniskās palīdzības projektu vidusjūrai, uh, Kaspijas jūrai un arī Melnajai jūrai. Lai atbalstītu Eiropas politikas šajās valstīs un lai šīs valstis varētu tuvināt savu likumdošanu un standārtus Eiropas Savienības likumdošanai. Šis projekts balstās uz iepriekšējiem projektiem, kas ļoti veiksmīgi jau ir noritējuši. Kā jūs redzat, tad arī uh, tiek izmantoti arī emsas kuģi, kas tiek izmēģināti kaimiņu ūdeņos. Tālāk runāt par uh, Eh, jūras satiksmes atvieglošanu un efektivitātēm atbalstīs komisiju un arī jūrniecības industriju, lai mēs varētu harmonizētas pieejas virzienā. Aģentūra arī ir daļa no pilotu projekta, kur tiks izmēģināts arī šis eh, vienotā loga prototips lai redzētu, kā var harmonizēt, piemēram, kravas formalitātes. Tālāk ir ļoti svarīgs solis, lai um, nodrošinātu arī tieši šo satelīta apkopoto datu pakalpojumus. Šīs ļoti svarīgas informācijas avots. Tas mums sniedz ļoti daudz informāciju jūrniecības ziņā par situāciju jūrā. Šie dati nav vienmēr pieejami, ja, piemēram, kuģi uh, attālinās pārāk tālu no krastiem, taču ir ļoti svarīgi arī izsekot kuģus. Ja, piemēram, tie ir arī ārpus Eiropas Savienības robežas, un šajā situācijā satelīta dati var būt pat vienīgais veids, kā mēs varam izsekot šos kuģus. Kopš rūdeņa mēs esam arī noslēguši četru gadu līgumu, lai mūsu sistēmā iekļaut arī šos satelīta datus. Kopernikus, trešā uh, satelīta novērošanas programma Eiropas Savienībā. EMSA uh, ir atbildīga par uzraudzību jūrā. Dažus mēnešus pirms programmas īstenošanas integrētajā jūrniecības sistēmā mēs jau redzam pievienoto vērtību. Tas atbalsta um, arī mūsu monitoringu darbu zilsaimniecības jomā, tas palīdz mums cīnīties arī pret narkotiku kontrabandu. Tad šis uh, pakalpojums vēl tiks attīstīts, lai varētu arī, piemēram, atrast uh, zaudētos uh, konteinerus uh, jūrā izsako dažādiem transfēriem. Aģentūra uh, joprojām spēlē svarīgu lomu, lai atbalstītu piekrastes uh, um, valstis, lai mazinātu sa, uh, piesārņojumus. Mums ir uh, arī vairāki kuģi, kas ir izvietoti pie Eiropas krastiem. Uh, šie kuģi, kas darbojas valsts privātās partnerības ietvaros. EMSA arī ir izstrādājusi atbildes uz šiem piesārņojumiem un sniedz šiem kuģiem nepieciešamo aprīkojumu. Kuģus uh, izmanto privāti īpašnieki, kas nodarbojas ar savām komerc aktivitātēm, bet kuri ir parakstījuši tā saucamo standby līgumu ar EMSU. Līdz ar to viņiem ir pienākums sniegt uh, uh, un reaģēt 24 stundu laikā gadījumā, ja ir kāda piesārņojuma aizdomas. Mēs eh, cīnāmies arī pret naftas piesārņojumu. Mēs eh, esam izveidojuši aprīkojumus, kas paplašina kuģu tīklus. Īpašs aprīkojums ir atvēlēts eh, Gdaņskai un arī Aberdīnai ostai. lai varētu apturēt naftas noplūdi, piemēram, Adrijas jūrā. Dāmas un kungi, es ceru, ka šīs eh, īsais pārskats par izaicinājumiem 2017. gadā jums ir sniedzis priekšstatu par mūsu turpmāko darbu sfēru, darbu klāstu 12 mēnešu laikā. Es aicinu arī jūs apmeklēt Emsu Lisabonā Man draugi jau pie, jau pie mums bija ciemos pagājušajā gadā. Es ceru, ka šī tradīcija turpināsies. Merci beaucoup, monsieur. Paldies, milīgi kungs. Paldies par jūsu aktivitāšu prezentāciju. Un tagad uzsāksim dēbates ar koordinatoriem. Sāksim ar Vandekampa kungu. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Man ir ārkārtīgi liels prieks uh, šeit redzēt uh, par Tero kundzi. Ceru, ka viņai arī būs iespēja uzdot dažus jautājumus. Es arī pateicos uh, EMSAS ģenerāldirektoram par šo prezentāciju. Es pareizi sapratu, tad. Um, Jūs strādājat kā klasiska aģentūra drošības jomā, lai izvē... Un, bet jūs vairāk virzaties tādas aģentūras virzienā, kas nodarbosies tieši ar robežu uzraudzīšanu, arī um, vidas aizsardzību un inovācijas. Jūs runājat par satelīta datiem, jūs arī minējāt Kopernika sistēmu. Uh, Tad kā jūs varat nodrošināt šo pārēju? Kā tas notiks? Mm, šī attīstība noteikti ir uzteicama, bet vai jums ir pietiekami daudz humānie resursi, cilvēku resursi, vai jums ir pietiekami daudz finanšu resursi, lai nodrošinātu šo pārēju? Jūs zināt, ka mēs, politiķi, neesam vienmēr apmierināti, vienmēr gribam vairāk, mums nekad nav gana. Tādējādi es gribētu jums arī uzdot jautājumu, līdz tālu jūs strādājat vidusjūrā, vai jūs paliekat Eiropas Savienības teritoriālajos ūdeņos, un jūs saprotat, ka es uzdod šo jautājumu attiecībā uz to, ko jūs sacījāt par uh, um, cilvēkiem, kas iet bojā, notāru meklētājiem, vai jūs spēlējat arī glābšanas jomā. Uh, loma, vai jūs esat arī, piemēram, pie Lībijas robežām, lai vispār uh, apturētu visu šo uh, laivu uh, pieplūdumu? Un vai jūs uzskatāt, ka varbūt ir pārāk daudz aģentūru, kas nodarbojas ar vienu to pašu? Vai te nav uzdevuma pārklājumi? Pavisam nesen NV komitejā mēs arī runājām par uh, Pasaules jūrniecības organizācija par kvotām, piemēram. Tad, nu, mans jautājums ir vai tāds eiropeisks, proti, vai, piemēram, būs arī emisiju apmaiņu kvotas. Nu, tas tāds politisks jautājums, tomēr es gribēju jums uzdot. Paldies, Ertukungs. Nē, vispirms Ajāla Sanders kundze. Labi, paldies priekšsēdētāji. Es arī apsveicu jūs. Šī ir man pirmā iespēja izteikties. Apsveicu jūs ar ievēlēšanu. Es vēlējos pateikties Milī kungam no Emsas. Nu, šīs ir pirmās debates. Un, jā, Ļoti interesanti uzklausīt Emsas darbu, jo īpaši, ko jūs sakāt par to, ka ir jānosadz visas Eiropas frontes un nevis tikai dažas, kā tagad kuģi ir daudz, kur eh, tagad arī Emsai ir atbildīga arī par citiem eh, ja, um, sektoriem, sarežģītākām jomām, taču mums ir jābūt drošiem par to, ka sākotnējais EMSAS mandāts, proti mm, novērst un aizsargāt, kā arī par spīti krīzei, ir eh, aizvien vairāk un lielāk ir šī kuģa satiksme Un nu, tad ir arī šie saistītie aspekti. Tāpat arī jūras, floras faunas aizsardzība. Tad kā šī vēsturiskā, šī vēsturiskie uzdevumi mandāts, kā tas tiek nodrošināts? Tātad jūsu pamatu uzdevumi, es saprotu, jā, ka ir jaunais mandāts, ir šī sinerģija Un tagad tas būs sarežģītāk, protams. Bet vai kā mēs vēl varam jums palīdzēt, vai piedāvāt kādus papildus resursus, lai risinātu dažas šāda veida problēmas, resursu problēmas, mēs to varam uzlabot, jo, protams, Eh, šīs ir ļoti pozitīvs solis, šie papildus uzdevumi, taču tas ir arī milzīgs izaicinājums. Un mēs negribētu kaut kur griezt, lai kaut ko papildinātu. Paldies, Zīles kungs, lūdzu. Thank you, madam prezidents. Paldies. Ļoti liels prieks jūs šeit redzēt. E, direktora kungs, jums vienkār vienmēr ir lielisks prezentācijas. Divi jautājumi. Pirmais par jūsu jaunajiem uzdevumiem attiecībā uz e, migrantu jautājumu un krasta apsārdas pusotru gadu atpakaļ. Mēs bijām Lisabonā, varbūt pat senāk jūs tikai sākāt darbu, tagad e, jums ir vairāk resursu, ir 15 cilvēki pie tā strādā, vai jūs varētu vienkārši e, minēt, kādi ir šie jaunie uzdevumi EMSAI, jo, nu, tas, kas ir lasāms mēdījos, ka tā nav problēma identificēt uh, šo kontrabandistu kūģus no Lībijas, bet tas, kā tieši NVO kūģi rūpējas uh, par šiem kuģiem, kas ir maksimāli 20 uh, km attālumā. Kā jūs varat ietekmēt šādu veidu situāciju? Varbūt jūs varētu sniegt kādu piemēru. Un uh, otrs varētu būt tāds naivāks jautājums, ko uzdeva arī Maltas prezidentūras pārstāvjiem, bet atbildes nebija. Baltijas jūrā kopš 15. gada mēs esam ieviesuši sēra emisiju ierobežojumus. Es saprotu, ka jautājums ir jūtīgs, mm, bet nu, tā ir Eiropas Savienība un daži vidas eksperti vairāk uh, aktīvi ir tieši dienvīdu daļā. Bet varbūt arī vajadzētu par to runāt vīdus jūras kontekstā jo galu beigās mēs runājam par piesārņojumu. Un, protams, tās izriet arī no ļoti lielās uh, satiksmes jūrā. Paldies! Paldies, Ilskungs, Telīčkas kungs. Uh, uh, uh, Paldies, priekšsēdētāji! Es jūs uh, arī sveicu, direktora kungs, man ir vairāk jautājumi. Dažs jau uzdevu kolēģi, līdz ar to izteikšos īsi savā, prezi, uh, savā prezentācijā, kas bija ļoti strukturēta, daudz informācijas, bet viena lieta man pietrūka. Kas nestrādā? Kas nav, teiksim, mūsu gaidu augstumos? Kur mūsu ambīcijas vēl nav pietiekams, kur uh, mēs iepaliekam, kur ir problēmas? kaut kur starp rindiņām varējām lasīt, par to, ka pieprasījums pēc jūsu darba ir liels, bet kā mēs varam palīdzēt? Kas ir tas, kas e, rada grūtības jūsu darbā? Tā ir viena lieta. Otra lieta. Paldies arī par to, kas necēt ļoti labu perspektīvu un par Kopernikus programmu, bet mans jautājums sekojoši, ņemot vērā to, ka arī vēl citās nozarēs mēs nevaram uh, izmantot to, ko mums sniedz Galileo un Kopernikus, tad uh, kā to varētu uzlabot, varbūt uh, mēs neesam pietiekami efektīvi. Jo man ir tiešām iespējas, ka ir ļoti liels potenciāls, lai varētu sniegt pakalpojums, ko mēs varētu izmantot, vai arī tas attiec uz EMSU vai nē. Nu, lūk, tas ir mans otrs jautājums, un arī pievienojas citiem jautājumiem, kas jau izskanēja. La parole est à monsieur Kis Taylor. Taylor kungs. Thank you very much. Paldies. Jā, prieks jūs redzēt. Everybody else is asking. Nu, visi uzdod vienu to pašu jautājumu. Atkārtošu to vēlreiz skaidrībai. Es eh, tiešām eh, augstu novērtēju EMSAS darbu šo gadu garumā. Tērn, mēs jums vēl uzlikām jaunu atbildības nastu uzraudzīt eh, naftas un gāzes ieguves platformas. Tad arī vēl Frontex darbs. Un arī viņiem jums ir jāpalīdz, lai aizsargātu uh, uzraudzītu um, piekrasti. Vai jūs varētu lūdzu norādīt uz to, kas uh, varbūt jums traucē panākt nepieciešamos rezultātus? Merci, monsieur Taylor. Paldies. Kilinens kundze. <laughs> Je vous prends là, comme ça. De... Jā. Es uh, tulīt sāku, ja es ņem, tieši uh, līdz ar jūs ierašanos. Paldies! Jā, nu es atvainojos, ka es ieradies nokavēti. Ar nokavēšanos? Jā, man būtu jautājums tieši par mm, jautājumiem, kas uh, varbūt vairs nav tik īsti aktuāli, bet no mm, tas, ka bēgļus. Uh, eh, tad, bet jūnieka norāda, ka problēma tomēr nav pazudusi. Un mums vajadzētu pateikt parlamentā arī, kas ir jādara, lai tomēr arī bēgļu jautājumu eh, iekļautu jūras lietu politikā. Paldies. Paldies, Kalienes kundze. Tālāk, Fosters kundze, lūdzu. Labdien, sveicināts, uh, eh, Mailikungs. lietas, kuras jau uzsver kolēģi un kas arī man svarīgs. Pirmkārt, kad mēs runājam par sēra direktīvas ieviešanu. Es zinu, ka tas radītu nopietnas izaicinājumus eh, nozarei. Tātad, kas ir jādara pašai nozarei, lai nodrošinātu modernāku aprīkojumu, eh, dažādi filtri, kas ir jāuzstāv, tas ir diezgan nopietni un liels arī ekonomikas izdevumi. Bet tieši pagājušā gada, kad mēs jau aktualizējam šo situāciju, ka ir kuģi, kuri jau ir aprīkoti ar jaunākām tehnoloģijām un nonāk atsevišķās ostās, nu ne visās ostās, bet atsevišķās ostās, tas ir tā Eiropas ostās, kas mēģina uzspiešam kuģiem vietējos noteikumus, un līdz to gadījis atsakot šiem kuģiem iespēju pietāvoties ostām. Viņš nolaid nu iekšā šajā ostā. Nu, mēs šo tomēr klozējām arī skatījām, kas ka tīra ūdeni direktīva caur vides komiteju, bet mēs saprotam, ka tur ir daudz sarežģītāk šo lietu. Un tādēļ šodien mums būtu ļoti svarīgi dzirdēt skaidrs atbildes. Mēs nepieņemsim šādu situāciju, kāds ir višķis vietējās, vietējie noteikumi tiek uzspiesti starptautiskiem kuģiem. Un ir jāskatās, kur konflikts ar pats šiem direktīviem regulām vai kas ir spēkā. Un tālāk, nākamais jautājums par, jā, par ūdens piesārņošanu. Es saprotu, ka notiek atsevišķās katastrofas, kad ir tāds noplūdes. Bet tagad runā gan izteiriskā veidā par plasmasas atkritumu klātbūtni jūrā. Viens ir skaidrs noteikumi, kas jāvēro kuģiem. Bet, ja mēs skatāmies uz valstīm, Nu, protams, tās valsts, kurās ir ostas un uh, nopietnais atkrituma apjoms, kas tiek iesnums jūrā, tas ir tiešām pilnīgi nepieņemami. Nav runa, ka mēs tikai sapņojam vēl par ziliem jūras ūdeņiem. Te ir diezgan nopietni citi uh, izaicinājumi, un jums, skatot uz daudzām problēmām, uh, meklēt šīs situācijas risinājumus, es gribētu dzirdēt jūsu uh, vērtējumu, kā jūs redzat, kā īstenībā vajadzētu tad rieģēt uz dažādu veidu naftas vai degvielas noplūdēm. Un paldies, ka jūs šodien atnācāt, prieks jūs atkal redzēt. Paldies tālāk, Montero kundze. Jā, paldies, priekšsādātāji. Man prieks redzēt Milīkungu mūsu vidū. Es atvainojos, ka es nokavēju sākumu un līdz to nedzirdēju jūsu prezentāciju, jo paralēli man bija jāpiedalās zivsaimniecības komitejā. Tomēr es sapratu, un jūs minējāt tieši arī kā vienu no galvenajiem saviem secinājumiem konkrētu lietu. Un tas ir par mūsu vēlam sadarboties mums ar vien aktīvāk. Prieks to dzirdēt. Es domāju, jūs tiešām mums ļoti labi izskaidrojat, um, kāda īsti un ko dara EMSA un kāda ir šie, kāda ir jūsu nozīme darba. Es neatkārtošu visu to, ko jautā kolēģi, bet tas arī man saskat tādu bēgļu jautājums. Bet ir vēl divas citas lietas, ko es gribētu dzirdēt jūsu komentāru. Viens ir jūsu lietu paketi, pa ko runām rītā cēlienā un tas skar tieši pasažieru tiesības, pasažieru drošību. Tas reizē ir jautājums par EMSas inspekciju īstenošanas lomu. Kā jūs to vērtējat? Uz risku bāzēt pieeju, ka inspekcijas veiktu uz šādu risku bāzētas pieejas. kā tas arī ir ieteikts ostu direktīvā, ostu valsts direktīvā. Un otrs jautājums, jā, kā jūs vērtējat, tad sēra izplūdes uh, direktīvu. Un vai es piekrītu, ka dabasgāze tiktu un varētu būt kā alternatīva un to skatīt par mazāk emisijas radošu alternatīvu? Un kāda ir faktiskā situācija? Jūs inspekcijas noteikti daudz to piedzīvojuši. Rikai kungs tālāk. Jā, paldies priekšsādātāji, godātais direktora kungs. Jūs redzat, ka mūsu komiteja uh, lielos vilcienos, kādā ziņā atbalsta aģentūras darbu. Un mēs esam pār jūs arī darba turpināšanu. Kolēģi, protams, arī minēja jautājumu par nepieciešamu nodrošināt pilnībā finansējumu Un tas arī ir mans jautājums par dažādu veidu bažām. Jums ir uzticēts vairākas misijas, kas saistās arī piekrasts uh, uzraudzīšanu. Vai jums ir nepieciešamies finansējums, lai īstenētu arī šīs uzdevumus, kas diezgan ambiciozi? Es saprotu, ka Frontex kaut kādā veidā pārņems arī jūsu līdzekļus, bet viņiem atkal nav šīs pilnvarojums arī, kā jums tas ir bijis vienmēr, arī ievērot valstu suverenās tiesības un uh, nejaukties kā citos kompetences jomās. Un vai jūs uzskatāt, ka vajadzētu mainīt kaut kādā ar likumdošanu, uz kuras balstās jūsu darbs, vai jūs uzskatāt, ka pietiek, uh, viss šobrīd jau ir nodrošināts arī pašā regulā par jūsu darbību? Paldies, Rikai kungs. Man būtu arī īsts jautājums. 17. gada februārī jūs izslēdzat jaunu konkursu par 10 miljoniem eiro, un uzdevums būs atrast uh, uzņēmumu, kurš novēros jūras piesārņojumu ar dronu bezpilota lidaparātu palīdzību. Kā jūs to īstenībā redzat? Manuprāt, tas līdzīgi arī, kā to jautā Fosters kundze, arī Zīles kundze jautājums ir par īsti kāda veida piesārņojumu jūs tur gribat pētīt. Un vai tiešām mums ir nepieciešama šeit noteikti atkal jaunu reglamu kārtību, kā e, jānotiek šādai pārdomiem, lai kontrolētu piesāņojumu? Nu, tā kā bija vairāk jautājumu, tā jums laiks atbildēt. Jā, paldies priekšsādātājs kundze, paldies deputātiem par izsmeļošiem plašiem jautājumiem. Daži jautājumi pārklājās, un es varbūt tos apkopošu. Pirmkārt par EMSAS lomu un mūsu darbības tiesisko pamatu. Mums ir ļoti skaidrs tiesiskais pamats un uzstādītais mandāts, tātad mums ir mūsu aģentūras izveids, ir dibināšanas regula, un arī tad pārskatītās versijas. Mums ir noteikti mūsu pamatpienākumi, kas ir uzticēti aģentūrai, un šie pamatpienākumi galvenokārt saistās ar kuģošanas drošību un vidas aizsardzību un uzraudzības kontrolas pasākumiem. Tālāk par sadarbību ar Frontex aģentūru un FK. Mēs šo sadarbību ar viņiem jau īstenībā veicam jau gadu garumā, un tas ir bijis balstīts uz divpusējo nolīgumu pamatu. Jo EFSA ir vienmēr bijusi lielā kompetence jūras teritoriju uzraudzībā, kas līdz šim divām aģentūrām nebija, un ar vienu īsti nav. Un uzskatījām, ka nav nepieciešams šeit kaut kādā dubultie pārklāt um, mūsu kompetences un uzskatījām, ka mēs varam piedāvāt to informāciju, kas aģentūrām nepieciešams. Un savukārt viņi sniedz atsevišķus pakalpojumus projektu ietveros vai ilgtermiņā, kas mums ir noderīgi. Šobrīd ir tā, ka četri Frontex darbinieki strādā EMSAS ietvaros, kas um, pielāgo mūsu iegūtos datus par, piemēram, tādu attēlu par jūru, situācijas jūrām, uh, lai tos varētu izmantot Frontex savā darbā. Jo tā ir tāda ļoti plaša datu bāze, eh, informācija, kas varbūt ir pārāk pat lieka un plaša informācija, un Frontex darbinieki to precizē un izstrādā veidā, ko var iekļaut Eirosur sistēmā. Nu, konkrēts piemērs, kā mums piemērs instruments tiek izmantots eh, triju aģentūru precīzām vajadzībām. Par piekrastes situāciju. Kā es minēju, MSS pamatu uzdevumā. Daļa no šiem uzdevumiem jau parādās, un mēs to darām. Tad tādā, tā var saprast to, ka tas, protams, nav papildus darbu. Bet tā kā tā daļa tomēr jau no pamata uzdevuma, nu nevar teikt, ka tas rada tādu milzīgu papildus slogu. Jo arī teicu, mēs sadarbojamies ar aģentūrām jau arī pirms šīs jaunās kārtības. Piemēram, mēs jums atklājam, ka mēs plānojam piesaistīt vēl 17 jaunus darbiniekus. Uh, To nesam vēl izdarījuši, bet plānojam to darīt, jo mums tas ir ļoti svarīgi, ka tie būs darbinieki, kas strādās tieši ar piekrastes drošības jautājumiem. Kas ir reba dienesti un arī tie, kas iegūst uh, slepeno informāciju, nodarbojas kontroli uzraudzību. Vai EMSA saskaras ar kādiem šķēršļiem, kas kavē mūsu darbību kaut kādā veidā tiesiskiem vai reglamentējošiem ierobežojumiem, tad tiešām pastāv. Un tad mēs sadām ar šiem rabicē eh, pakalpojumiem, kas īsti nav nu, nostiprināti Eiropas saimnības tiesībās. Un tādā ziņā mēs esam atkarīgi no dalību valstu iestādēm. Un tāpat arī no mm, EASAS lai noskaidrotu, kad mēs varam izmantot šos dronus Uh, atsevišķās zonās. Tas nekādā ziņā nav domāts, ka mēs viņus izmantojam virs sauszemes, tikai virs jūras. Tas ir visam skaidri nodalījums. Bet nu, tas nav noregulēts nekur. Un tas kavē mūsu darbību. Tas ir liels izaicinājums. Nākošgad mēs tieši nu, sakām, ka mēs sniegsim šādus pakalpojumus aģentūrām un dalībvalstīm, kas arī vienlaikus attīst savus dronu o, pakalpojumus, jo tas ir diezgan sarežģīta situācija, ja tur jābūt arī aviācijas dienestu atļaujām veikt šādus bezpilotu lidojumus atsevišķās zonās. Un par konkrēto kontroli, kam mēs izmantojam šos bezpilotu lidaparāts, jeb droņus, nu, vairākās mm, jomās. Pirmkārt, kur mēs jau sasaistam to kopā ar līdzinējo satelītu izmantošanu, bet tā kā šiem droņu pakalpojumi īstenībā ir kā papildinājums. Un um, tas sniedz papildus informāciju, Tā kā mēs to vēlamies arī papildus attīstīt un uh, um, izmantot dažādu veidu signālus, uh, informāciju, mēs iegūstam vēl precīzāku skatu uz lietām. Un šā gadījumā mums ir nepieciešama arī komitejas atbalsts. Tālāk jautājums par, uh, piemēram, naftas un gāzes ieguves stacijām un par EMSAS lomu, par arī piekrastes aizsardzību. Un kādā veidā viņu darbībā, tātad naftas gāzes ieguvi, zinām, mērā apgrūtina mūsu darbību, gan finanšu, gan cilvēku resursu ziņā. Nu, mums arī, protams, ir saistojuši komisijas paziņojuma uh, noteikumi, ka ir jāsamazina aģentūras darbinieku skaits par 10%. Savukārt at, parādās jauna funkcija, ka ir jāpiesaist jauni darbinieki piekrastes aizsardzībai, un sanāk, varam piesaistīt 17 darbiniekus. Nu, sanāk, ka viss tas izlīdzinās, un mēs atgriežamies 13. gada līmenī. Nu, mēs esam, protams, šo situāciju cīnījušies, mēs esam pārnesuši mm, cilvēkus pārvietojuši no viena nodaļas uz otru. Uh, Mēs esam mēģinājuši atrast jaunus veidus, kā arī attīstīt savu darbu un sniegtos pakalpojumus. Šodien aktuālais darbības mandāts. Nu, mēs nevaram uzņemties papildus funkcijas, ja mums nepiešķir papildus finansējumu un cilvēku resursus. Līdz šim mēs esam šo maksimālu atdevi iznot savus uzdevumus un esam darījuši to ļoti kvalitatīvi. Bet esam sasnieguši tiešām maksimālo robežu, un uh, bez papildus atbalsta mums tad tālāk nav iespējams attīstīties. Ja mēs redzam atsevišķi ģenerāla direktorāti, kas plāno uzlikt MSA vēl papildus pienākums, nu, tas īstenībā ir neiespējami. Mēs redzam, ja vidas ģenerāla direktorāts, klimata ģenerāla direktorāts ļoti vēlētos, lai MSA sniegt vēl papildus pakalpojumus tieši viņu rīcību politikai. Nu, tas ir saprotami, jo mēs viņai varam sniegt eh, būtisku informāciju. Par bēgļiem. Ļoti nopietns jautājums. MC šeit ir būtiska loma. Mēs sliedzam papildus informāciju Frontex aģentūrai. Mēs paši neuzņemamies šajā jautājumā papildus atbildību, tomēr sniedzam būtisku informāciju Frontex aģentūrai. Ar savu kontroli monitorēšanu, ar mūsu droņiem, mēs sniedzam papildus un iegūstam un sniedzam būtisko informāciju. Mēs varam ļoti daudz ko atklāt, uh, izmantojot satelītus, jā, kur ir ļoti smalki arī izšķirt spēju, ko satelīts spēja izdarīt. Mūsu satelīts spēja arī atklāt piepūšamās laivas, kurā ceļo 30 cilvēku, taču informāciju varam nodot arī Frontex vai nacionālām iestādēm. Bet mēs nerīkojamies, mēs vienkārši sniedzam informāciju. Tā ir mūsu pilnvaru joma. Par sēru izplūdi. EMSA jau 2015. gadā, kad stāja spēkā šī sēra izplūst direktīva, jau kopš tā brīža mēs strādājam kopā ar dalībvalstīm, apkopām informāciju un veicam arī šīs sēra inspekcijas. 7000 uh, vienību par inspekciju, tātad datus mēs esam ievadījuši Un uh, tad tas atklāja to, cik lielā mērā ievērots direktīvas prasības par sēra izplūdes filtrēšanu. Jāatzīst, ka um, šobrīd tas, ko mēs konstatējam, ka dažas kuģniecības izmanto degvielu, kurā ir mazs sēra saturs, citas savukārt uh, ir uzstādījušas izplūdes gāžu attīrīšanas filtrus, kas savukārt rada citas problēmas, piemēram, Eiropas tīra ūdeņa direktīva ir radījusi problēmas atsevišķajām kuģiem, kuģniecībām konkrētajās ostās, kas neļauj atkal attiecīgi šī ūdeni, kas izmantots attīrīšanas procesā, viņus neļauj atkal izlaist pēc tam ostas ūdeņos. Tālāk par plasmasu atkritumiem. Par to EMSA šobrīd neko nedara un neatbild. Uh, Mēs šajā jautājumā nestrādājam. Politiski šobrīd tas ir ļoti jūtīgs, un droši vien tad ir jāpieņem pirmkārt politisks lēmums. Un tad jānosaka, kurš par to atbildēs un rīkosies. Par sašķirināto gāzi. Tā varētu būt laba iespēja atsevišķās nozarēs, jeb jomās, jo mēs redzam, ka LNG uzglabāšanas iespējas atsevišķos ostās, bunkuros parāda pieaug, un tā varētu būt, ka to nākotnē izmantot aktīvāk. Vai duālās sistēmas kuģi kas varētu izmantot īpašo kuģu degvielu vai alternatīvi arī sašķirināto gāzi. Uh, Nu, tas gan viss prasa papildus laiku. Nu, ja ir iespējas to uzglabāt, tad to jau varam sākt izmantot, bet, nu, ar to vēl šobrīd īsti nepietiek. Un tie globālā mērogā pavisam vēl daudz uzlabojumu ir jāveic, jo. Ja mēs runājam par kuģiem, kam ir jāšķirs Atlantijas okeāns, tad viņiem vienkārši nav iespējas uzglabāt tik daudz nepieciešamo gāzes apjomu. pasažieru drošība. Nopietnas jautājums ar vienu ar lielu politisko slodzi. EFSA, EMSA arī strādā kopā ar IMO. Nu, mēs sagaidām arī tālākos, varbūt, signāls no uh, rīcība politikas. Es domāju, es atbildēju uz vairiem jautājumiem, ja varu kaut ko piemirsu. Vēlreiz vēlos uzsvērt, cik ļoti svarīga ir ja tieši šo droņu regula. Ja, tas ir ļoti svarīgs politisks instruments, kas ļauj mums izmantot jaunas tehnoloģijas. Un tas tieši apliecina, ka mums ir tāda skaidrība no Eiropas mērogā. Tas ir tiešām ļoti nozīmīgi, lai tas būtu sakārtots. Jā, prieks, ka jūs nācāt šodien atkal, un es sagaidu jums iespējami bieži. Lūdzu, nāciet. Uh, mēs augstu novērtējam. Noteikti varat rēķināties arī ar mūsu atbalstu. Cīnoties ar ļoti nopietniem izaicinājumiem. Paldies! continuons avec notre point suivant. Labi, turpinām nākošais darbkārtības jautājums. Kilēnens kundze sagatavotais ziņojums. Un tas ir galvenokārt tieši par to, kā katru gadu uh, noteikti samazināmu siltumnīca efekta gāzēm, o, kas ir jāveic dalībvalstīm no 20. līdz 2030. gadam. Kilinens kundze Jums ir vārds tagad, lai jūs iepazīstinātu ar savu sagatavot atzinumu projektu. Un tad dosim vārdu arī ēnu referentiem. Un dosim vārdu arī pēc tam Eiropas komisijai. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, man būtu tiešām liels prieks un gods šo svarīgo uh, jautājumu sagatavot NV komitejai, tātad mūsu atzinums par saistošajiem samazinājuma mērķiem. Jautājums kopumā mums, protams, ir ārkārtīgi nozīmīgs, jo, kā mēs redzam, transports rada kopumā vienu ceturto daļu no CO2 emisijām visā Eiropas Savienībā. Un plašākās diskusijas šobrīd ar vienu ir aktuālas par to, kas jau ir bijis aktuāls kopš 90. gada, un uzstādītie mērķi visu laiku mainās nu, ņemot vērā, protams, arī valsts ekonomisko situāciju un ekonomikas attīstības situāciju. Tā kā nopietni šiem jautājumiem mēs esam daudz uh, jau pieskāršies un strādājuši. Mēs redzam, ka īstenībā, lai arī kā mēs centos, tomēr, ja turpinām kā ierasta 40. gadā, šīs uh, emisiju sām, apjoms nebūs samazinājis, bet būs tieši vēl pieaudzis par 19%. Turklāt mēs redzam, ka līdz šim uh, nav īsti iekļauta ne aviācija, ne jūras transports. Tādēļ 2030. gads, kurš ir noteikts kā atskaits kritērijs, uh, kopējam samazinājumam un līdz to katru gadu igadēju samazinājums pa gadam no 20. līdz 30. gadam, kas tā tiek ierosināts katrai dalībvalstī. Līdz to katrai dalībvalstī pašai ir jānosaka kāds kārtējais samazinājums un reiz arī lineārais samazinājums šīm emisijām. Es ar savu priekšlikumu vēlējos nodrošināt to, ka šeit runājam par reāliem samazinājumiem, kurus varam iznosīt 2030. gadam. Un īpaši vēlos uzsvērt to, ka tas iet kopā tad ar slogu sadales sektoru, un uh, tas izriet arī no Parīzes nolīguma. Taču ir atsevišķa regula, kas pakļaut Parīzes nolīgumam no 21. līdz 32. gadā pat mums ir noteikti šīs tālāk um, uh, līkne, kas mums ir jāvēro, sākot no 20. gada, un ņemot vērā šīs pamatvērtības no 16. līdz 18. gadam un vidējos rādītājos šo trīs gadu laikā. Ir ļoti svarīgi, lai dalība valstis sajustu nopietnus stimulus. Mm lai tiešām bez kavēšanās dalībvalstis būtu pilnībā iesaistījušā rīcība politikā un uzsāktu aktīvu darbību. Vēl, protams, ir tā, ka 20. gads ir tā kā starposms, atskatoties 16 līdz 18 gadu vidējām vērtībām un iepriekš noteikto samazinājumu pienākumu un ievērotu 2020. gadam noteiktos mērķus. Nu, te mēs runājam par 93 tonām, mega, megatonām, kas ir kopējā summa Eiropā, kas jāpanāk. Um, komisija šeit runā, protams, tādiem paralēliem mērķiem un varbūt pārklāšanos, kas veidos tāpat sevišķiem pasākumiem, Tomēr es brīdinātu būt uzmanīgiem. Es baidos, ka īstenībā ar vienu it kā daudz ko rēķinot, mēs pārāk optimistiski pieejam šiem situācijai, un mēs nemaz nesasniegsim Parīzes līgumā, nolīgumā noteiktos mērķus. Lai gan atsevišķi skatot pa centieniem, katru atsevišķo centienu un piepūli, e, it kā parādās ļoti labi rādītāji. Jo šis ir salastības mehānisms, kas daudz ko pieļauj, un līdz to notiek tāda atkāpšanās no uzstādītiem mērķiem. Šīs pārvietojamās vienības, jeb transfers, tas ir ļoti labi, vai arī vienreizējais mehānisms, ko varat izmantot, arī LULUCF noteiktā elastība. Šie ir tie paralēli instrumenti, kas ir dalībvalstu rīcībā, un te būtu gan jānosaka ierobežams uz 5%. Tas ir ļoti svarīgi, lai tiešām šis samazinājuma līkne tiktu ievērota par 5% katru gadu. Tad ir arī šis ceturtais pielikums, kurā es ierosinu svītrot. Ja nu komisija ierosina tur skatīties, ka tīri administratīvā mērogā, mums tomēr būtu faktiski arī jāskatās, uh, kā nacionālā līmenī tiek sasniegt katru gadu uzstādītie mērķi. Nevis reiz piecos gados, bet pilnīgi katru gadu. Mums ir jāatrod tāds funkcionējošs mehānisms, lai komisijai vēl būtu arī iespēja ierosināt un piemērot sodu sankcijas, ja dalībvalsts nesasniedz uzstādītos mērķus. Un attiecību uz transportu nozari eh, man ir vēl šāda piezīme. jā, visi šie pasākumi ir pirmkārt jāizteno nacionālā līmenī. Un šeit saskat zinām problēmu. Nu, Eiropas saimnība, protams, var rīkoties, uh, katot arī atsevišķās situācijas. Nu, Eiropas saimnība īstenībā noteikti vajadzētu uzņemties koordinātora lomu, uh, un īstenot atsevišķo rīcību politiku izcelšanu, kas ir uzskatāt par veiksmīgiem, piemēram, īpaši, kas skar arī lielpilsētas, pilsētu daļu situācijas. Um, caur uh, saskatot dažādā nozares un rīcību politikas, mēs vēlētos skaidri veicināt tādu attīstību, kas at, tiešām reāli samazina emisijas transportā vai pilnīgi panāk nulles emisijas. Te ir jābūt šādiem stimuliem. Mēs runājam par tādu kopīgu veseluma pieju, kur mēs skatām sabiedriskais transports, neizmantotās teritorijas, kas paliek zaļās zonas, velosipēdi, E, vai vidē neitrālu degvielu izmantošana un cenu samazinājums, lai veicinātu e, vidē draudzīgu transportu. Mēs runājam par jauniem mobilitātes pasākumiem un pakalpojumiem, kas veicina cilvēkiem domāšanas maiņu, kad cilvēki atsakās no privātā automobīļa un līdz to samazinām kopējos emisiju daudzumu pilsētās. Es ceru, ka arī mēs vēlētos, lai tieši pilsētas būs tas zinējspēks, kur parādās lielākās izmaiņas, bet es ar to neaprobežos. Te jau, protams, arī par transportu starp pilsētām. Vajadzētu nākotnes pilsētu izskatīties mobilai, kurā var viegli pārvietoties un kurā var arī, protams, viegli izrēķināt pārvietošanās izmaksas. Eh, nu, kopumā šī tendence ir ļoti pareiza un laba, bet tā kā te ir šī ciešā sazobe starp Eiropas līmeni un nacionālo līmeni, un vajadzēs ļoti rūpīgi sekot, kā situācija attīstīsies. Un savukārt nepieciešamās izmaiņas būtu pozitīvas vidai, videi un klimatam. un mobilitāti, līdz ar to mēs transportu neuzskatītu par kaut ko negatīvu, un kad mainīto šī situācija. Tādēļ ir jāspēj nodrošināt alternatīvu loģistika, kas uh, piedāvā skaidrs arī cenas un uh, izpratni. Šī regula, kas pieprasa uh, slodzes pārdalījumu, nu, ļoti mētiecīgi virzās uz emisiju samazinājumu, bet reizē mēs atklājam, ka šos mērķus sasniegt būs milzīgi e, piepūle nepieciešama. Tas nenotiks pats par sevi un vienkārši. Un tādēļ šādu izmaksu liederības aprēķini ir ļoti, ļoti svarīgi. Mums pat ir grūti arī iztēloties un prognozēt visas papildus izmaksas, kas ar to nākotnē saistīsies. bet es domāju, šāda skaidrība ir nepieciešama dalībvalstīm, ja cēlas arī piešķirt papildus līdzekļus, un Eiropas līmenī būtu jāsniedz atbalsts dalībvalstīm. Līdzsvaros ar lielu nepacietību, tad uh, vēlos arī uh, turpināt mūsu diskusijas ar visiem ēnu referentiem. Paldies! Labi, tad uzsāksim diskusijas tieši ar ēnu referentiem. Madam Chair, thank you. Kunskundze, paldies priekšsēdētāji. Paldies referentei par viņas eh, priekšlikumiem. Ar nepacietību gaidu iespēju sadarboties ar viņu. Un viņa jau eh, iepazīstināja laika kalendāru. Paldies par to. Atgriežos arī pie komisijas priekšlikuma. Tas ir svarīgs dokuments. Mums būs jāiesaistās visu dalību valstu pārstāvjiem, lai notiktu veiksmīgi pārēju uz zem oglekļa izmantošanas ekonomiku, un ir nepieciešama skaidra noteikumi, kas regulētu šādu pārēju. Protams, ka uzsvars jāliek uz nodarbinātības veicināšanu un investīciju iespējām, eh, vienlaicīgi mazinot kaitējumu videi, ir nacionālie emisiju samazināšanas mērķi eh, periodā no 21. līdz 30. gadam. Un tā ir daļa no Eiropas Savienības eh, solītā Parīzes vienošanās kontekstā. Bet priekšlikums ir taisnīgs. Tiek atzīts, ka dalībvalstīm ir atšķirīgas kapacitātes, ir nosprausti atšķirīgi mērķi, balstoties uz IKP uz vienu iedzīvotāju. Tādējādi tiek nodrošināts taisnīgums, jo ir arī atšķirīgi ienākumu līmeņi dalību valstī. Valstīs ar eh, augstākiem ienākumu līmeņiem eh, var tikt īstenoti ambiciozāk mērķi. Un strādājot kopīgi, atspoguļot atšķirīgo situāciju, jāņem vērā arī esošā elastīgums, vienreizējs elastīgums, lai piekļūtu ETS kvotām, un otrs eh, izmantot arī LULUCF kredītus. Igadēja atskaitīšanās, tas ir svarīgi. Atzinīgi vērtēja referents viedokli par to. Bet to mēs vēl apspriedīsim, kad diskutēsim detaļas. Protams, ka cenšamies uzlabot energoefektivitāti, 75% no emisijām saistīti tieši ar to. Esam sasnieguši zinām progresu, bet tur vēl daudz kas ir darāms. Pārdomāta politika no dalību valstu puses eh, palīdzēs mazināt eh, izmešus šajā jomā. Protams, ka Eiropas Savienībai ir jāpaliek globālajam līderim eh, energoefektivitātes jomā, arī uzsver liekot uz um, automobīļu sektoru, man samazināt tur izmešas. Bet mēs uh, nedrīkstam ar nosprostiem mērķiem sodīt uh, dalību valstis. Ir nepieciešams uh, uh, atrast līdzsvaru, lai netiktu nodarīts kaitējums arī dalību valstu attīstībai Un eh, komisijas priekšlikums balstās uz elastību, un, un tas atbilst mūsu saistībām saskaņā ar Parīzes vienošanos kopīgi. Eh, var sacīt eh, tātad, ka atzinīgi vērtē šo priekšlikumu un strādāsim kopā ar referentu, lai kolektīvi varētu sasniegt nosprostos mērķus. Paldies, priekšsēdētāji! Merci à vous. La parole est à madame Christine. Paldies, un tagad uh, Dalons kundze, paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī Kalinens kundzei, mūsu referentei par šo prezentāciju. Kā eh, sociāldemokrātu ēnu referente es īpaši vēlētos norādīt uz to, cik šis teksts ir svarīgs. Te runa ir par to, kā Parīzes nolīgums ir jātransponē starptautiskajās tiesībās. Tas noteiks arī Eiropas Savienības līkumdošanu klimata jomā to nākamajiem 30 gadiem. Un šajā perspektīvā es īpaši vēlos pateikties referentē par darbu. Viņi ir uzlabojusi komisijas priekšlikumu, kurā nebija pietiekami daudz ambīciju. Vispirms ir iekļauts uh, klimata mērķis 2050. gadam. Tas ir svarīgi redzēt, uh, kur Eiropas Savienība iet ilgtermiņā atbilstīgi Parīzes līgumam. Tad arī ir ļoti svarīgi uh, nodrošināt mērķu pārvaldību, piedāvājot daudz biežāku atbilstības kontrolu un iekļaujot patiesu pārskata klauzulu. Lai varētu papildināt šo atzinu projektu, es gribu nākt klajā ar vairākiem priekšlikumiem, lai tekstu padarītu ambiciozāku. Vispirms, lai izvairītos no tā, kā kvotas netiek padalītas bez maksas, tad ir jārīkojas līdzīgi kā ar Eiropas eh, kvotu apmaiņas. Tātad ir jāorganizē katru gadu kvotu izsole, lai piesārņotājs būtu arī maksātājs un investētu ilgspējīgos projektos par pārskata klauzulu. Ir eh, jāpalielina Eiropas vīdes aģentūras loma, lai tā definē klimata mērķus. Tad ir arī jāierobežo dalībvalstīm piešķirtā elastība. Un šajā sakrā ir ļoti svarīgi būtu arī. Uh, pārskatīt emisiju samazināšanas trajektorijas sākuma punktu, lai kvotas nepārsniedz valstu reālo emisiju līmeni. Un tālāk, varbūt izskatās nevajadzīgi, tomēr būtu nozīmīgi arī šo visu padarīt skaidrāk un saprotamāk arī pilsoņiem. Paldies! Merci beaucoup, madame. Paldies! Teličkas kungs. Uh, thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Ļaujiet man sākumā paust to, ka esam viensprāts, ka šis dosie ir svarīgs, ir nepieciešams līdzsvars. Tāpat laikā ir nepieciešams arī iekļaujošs risinājums. Es atzinīgi vērtēju to, ko referenti ir sagatavojusi, to es uzskatu par diezgan līdzsvarotu. Uh, Esmu pārliecināts, ka būs arī no manas puses daži labojumi, bet e, tas jau būs visdrīzāk pēc e, tā, tā sauktā pirmā lasījuma. Astotais grozījums attiecībā uz pirmo pantu kur referente runā par to, ka dalību valstī mērķu sasniegšanai jāturpina samazināt uh, siltumnīca efektu gāzes un tā tālāk, kur ir runa par 2030, 40 un 50 gadu. Es saprotu, ka ir vēlme būt ambicioziem, esmu gatavs pievienoties ambiciozu mērķu nosprošanai, bet neesmu pārliecināts, ka tas ir tas, kas ir nepieciešams šobrīd eh, regulas projektā, ņemot vērā, ka šos skaitļus eh, šie skaitļi ir tālāk nākotnē. Varbūt, ka mēs saskārsimies ar pilnīgi citām problēmām. Un tāpēc es cenšos būt ļoti precīzs, kad mēs nospraužam termiņus un ierosinam grozījumus parlamentā. Mums ir jākonsultējas ar EPRS es neapšaubu priekšlikumu kā tādu, tomēr domāju, ka mums ir jābūt korektiem. Ne, nezinām, vai tas būs pietiekami ambiciozs vai pārāk ambiciozs. Šobrīd es drīzāk izvēlētos pa, runāt par pārskatīšanu pirms 2030. gada. Bet varbūt eh, mēs varētu prasīt ietekmes novērtējumu pirms sākt runāt par tik tālējošiem datumiem. Par devīto grozījumu tālāk, kur ir runa par 2020. gadu mērķiem. Nedomāju, ka ir pietiekami eh, pamatot runāt par trajektoriju, lai runātu par kvotu piešķiršanu saskaņā ar uh, 2016. līdz 2018. gada faktiskajiem rādītājiem, jo šāda pieeja nāks ievērojami labāk, uh, nāks par labu tām valstīm, kad ir uh, pieaugušas uh, š, līdz šim šie uh, emisiju apjomi. Nevis tām, kurām uh, jau līdz šim ir daudz kas paveikts, lai samazinātu pirms 16. līdz 18. gada periodam emisiju apjomu. Ir tomēr jāņem vērā līdz šim paveiktais. Tomēr Uzskatu, ka galvenais iemesls šādai pieejai ir saprotams un varbūt var apsvērt kompromisu. Piemēram, nosacījumu sam samazinot e, šo emisiju apjomu līdz 21. gadam, ja dalība valsts ir izpildījusi 20. gada mērķus, un tādējādi tiktu mazināta nevienlīdzība, un e, tas uh, atbalvotu to, tās valstis, kas jau agrīni ir e, spējušas daudz paveikt emisiju samazināšanā. Un man vēl ir divas, trīs piezīmes, centīšos ātri iziet tām cauri. Desmitais grozījums par piektā panta trešo punktu, respektīvi runa ir par pieciem procentiem. Man nav tāda kardināla iebilduma pret to, bet e, vai e, šādi noteikumi dos pietiekami uh, stimulu dalību valstīm rīkoties. Nesmu pārliecināts, vai tas būs produktīvi un cik lielā mērā var runāt par to, ka dalību valstis īpaši centīsies. Tātad tās dalību valsts, kas jau šobrīd eh, uzrāda labus rādītājus, Tad šis 5% maksimālās transfers citām dalībvalstīm, manuprāt, jau ir pietiekams. Bet es esmu gatavs, protams, par to vēl diskutēt e, tālāk. 8. grozījums bija 11. grozījums. Šobrīd tas būtu arī pēdējais no tiem punktiem, ko vēlējos izcelt. 2027. līdz 32. gadam periods. Un tad, nu šeit eh, at, runāt par atbilstību būtu grūti, tas vēl diezgan tālu ir runāt par elastības pasākumiem, ņemot eh, vērā 1,08 eh, koeficientu. Tas tika aprēķināts piecu gadu periodam. Un tad emisiju kvotas būtu uh, ievērojami samazinās un nezinu, kā pēc tam varēs izpildīt mēķis. Nu, es nesaprotu līdz galam šo principu. Korekcija, ņemot vērā to, cik tālu nākotnē šis periods ir, un izvērtēšana ik pēc diviem gadiem varētu arī atrisināt bažas, kas referentei. Un man vēl ir dažas piezīmes, bet lai mm, vēl te nekavētu jūs, es eh, konkrēti iesniegšu savus grozījumus eh, sarunās ar referenti un ēnu referentiem. Es pārbaudīšu vēl dažas lietas, eh, kāda varētu būt ietekme tam, ko referenti konkrēti ierosina, bet es domāju, ka šobrīd ir labs sākums un gaidu iespēju sadarboties arī tālāk. Paldies. Tēlor kungs. Uh, thank you, Chair. Um, I'm, I'm doing that. Paldies, priekšsarētāji. Es centīšos uh, atdarināt Basu Eikhautu. Viņš ir mūsu referents, diemžēl viņš nevar būt klāt. Viņš man ir atstājis komentārs. Paldies Kilonēns kundzei par šo ziņojumu. Šeit mēs redzam virkni labu ideju. Mēs atzinīgi, piemēram, vērtējam uzlabojumus komisijas priekšlikumam, tiek, kur tiek nodrošināts tas, ka tās valstis, kas neizpilda 20. gada mērķus, nesaņem apbalvojumu, varētu teikt, par to, ka nav izpildījušas mērķi, kas ir 12. grozījums, eh, nosaka, ka eh, dalībvalstīm jāmaksā sots 100 eh, eiro par katru CO2 ekvivalentu tonu, kas pārsniedz emisiju limitu. Tas ir diezgan interesants priekšlikums. Kas attiecas uz tām valstīm, kas izpilda mēķus, ierosinātais sākuma punkts emisiju samazināšanai, samazināšanas trajektorijai neatspoguļo faktisko situāciju uz 2021. gadu. Mēs iesniegsim grozījumus, kuru mērķis ir nodrošināt, ka dalību valstīm nebūtu uh, nepamatots eh, sākuma stāvoklis norādīts. Tāpat arī referents priešlikums eh, nenosēdz eh, trūkumus saistībā ar LULUCF. Mums ir jānodrošina, ka visi sektori dara savu daļu no emisiju samazināšanas. Mm, mainīgās eh, zem izmantošanas eh, radītās eh, emisijas katrā ziņā atņem iniciatīvu, stimulus nodarboties ar inovāciju. Katra, mēs iesniegsim grozījumus, lai nodrošinātu, ka atšķirīgie tiesība akti šajā jomā nepārklājas. Kaut arī idejas būtu jāņem vērā no visiem atsevišķiem elementiem. Mēs atzinīgi vērtējam igadējo kvotu ierob uzkrāšanas ierobežojums, kas nodrošinās to, ka klimata mērķu sasniegšana 30. gadā varētu īstenoties. Mēs zinām, ka šobrīd mērķi ir par zemu, Tomēr, ja vēlamies īstenot eh, tos mērķus, kurus uzņēmāmies eh, Parīzes vienošanās ietvaros, mums ir jāsāk rīkoties. Merci, monsieur Taylor. Je... Paldies, Taylor kungs. Arnots kundze. Paldies. Regulas priekšlikums emisiju. Uh, Eh, samazināšanas jomā, ko piedāvā komisija, ir tiešām kaitnieciska, jo šī teksts uzliks ārkārtīgi liels ierobežojums valstīm, iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Es uzskaitu, ka šis ziņ, ka ziņojums, kas tiek piedāvāts, ir vēl sliktāks. Tur ir dažādi ideoloģiski apsvērumi, kas ir vēl kaitnieciskākie Eiropas Savienības saimniecībai, iekļaujot o, eh, sankcijas. Uh, ziņotāja, referents kundze, kā jūs paskaidrosiet nabadzīgākajiem eh, iedzīvotājiem, kā eh, valstīm ir jāmaksā tādēļ, ka tas ir piesārņojušas, kamēr viņiem nav ko ēst. Jūsu piemērošana jau ir apšaubāma un jūs gribat tagad atcelt arī elastību attiecībā šīs regulas piemērošanu. Jau uh, ziņoja tik pēc pieciem gadiem ir sarežģīts. Tagad jūs gribat šos ziņojumus katru gadu. Uh, Kad būs divkāršojušies bezdarbnieku skaits, tad jūs redzēsiet, ka vienīgie transporta veidi būs iet ar kājām. Bet, nu jā, iespējams, ka par to tikai priecēsies zaļie. Es domāju, ka šeit tomēr ir jābūt realistiskiem. Um, priekšlikums ir anahronisks. Uh, Galvenais Eiropas Savienības konkurents Amerikas Savienotās valstis ir izvēlējušās tādu vadītāju, kurš atsakās ievērot Parīzes nolīguma noteikumus. Viņš uh, palielinās arī slānekļa gāzes ieguvi, palielinās industrijas izmaksas un arī viņš vēlas palielināt amerikāņu pirktspēju, samazinot degvielas cenas. Eiropas Savienība savukārt uzliek saviem uzņēmumiem un iedzīvotājiem papildus slogu, tāpat laikā ASV no šī sloga atbrīvojas. Līdz ar to Eiropas Savienības saimniecības produktivitāte var nonākt traģiskā situācijā. Nīderlandes premjers Marks uh, arī Dāvosā teica, ka jāatsakās no romantiskām idejām. Uh, Eh, jo tas ir ātrākais veids, kā var dezintegrēt Eiropas Savienību. Izskatās, ka ar Brexitu jums nepietika, jūs joprojām izējāties par ideoloģiju, ignorējot realitāti, bet es domāju, ka ātri Eiropas Savienības pilsoņi jums atgādinās par sevi. Je donne la parole à monsieur Krāmerkungs. Jā, vielen Dank. Paldies. Uh Atvainojos, ka nokavēju referentes eh, sākumu uzrunu, bet no šiem jautājumiem ir jāstrādā. Un kā jau kolēģis sacīja, ja mēs neko nedarīsim, situācija būs vēl sliktāka. Vai runāt par bezdarbu vai par dzīves kvalitāti, ja visi la labi ēdīs, bet nedarīs neko, uh, lai uh, samazinātu ūd, uh, gaisa piesārņojumu, tad ilgi jau ne, nedzīvosim, un e, mūsu bērniem būs vēl sliktāka situācija. Un transporta jomā ir daudz kas darāms, jo gadiem, es pat teiktu desmit gadiem, ir ticis ignorēts, it kā ar klimata pārmaiņām to nebūtu nekā kopīga. Vienīgais sektors, kur emisijas ir pieaugušas kopš 90. gada visos sektoros ir izdevies e, mazināt to, izmantojot miljārdus no nodokļu maksātāja naudas. Tādēļ tas, kas mums ir pieejams, ir mētiecīgi jāizmanto. Piemērs. Gadiem, pa desmit gadiem automobīļu nozara ar kriminālu darbību ir e, kaitējusi vidēji un krāpus cilvēks. Un pirmā reakcija no komisijas puses ir jāmaina robežvērtības. Netika teikts, ka ir jāievēro, nē, ir jāmaina. Uh, kaut arī ar krimināliem centieniem e, ir pirms tam strādāts. Neviens nav apsūdzēts, neviens nav kaunināts, viss tiek akceptēts. Citās jomās tas nebūtu iespējams, tāpēc mums ir nepieciešams reāls testus īstenot, ko var pārbaudīt, un tur komisija ir jārīkojas. Un mums jārīkojas parlamentam, protams, arī dalību valstīm. Par emisiju tirdzniecību Toreiz, kad ieviesām šo sistēmu, mums likās, tas būs īstais risinājums, jo runas ir par materiālu stimulu, lai uzņēmumi samazinātu emisijas. Bet tā kā bez maksas tika tik daudz kvotas izsniegtas un cena kritās dramatiski, un e, Eiropa nav spējīga noteikt reālu cenu piesārņojumam gaisā, tas viss tikai turpinās lētāk ir piesārņot gaisu nekā mazināt emisijas. Tāpēc mums ir jāizdara secinājumi no pagātnē notikušā. Kas attiec uz 20. gadu mērķiem, tie bija brīnišķīgi, bet es labi atceros, ka transportam tur nebija nekāda loma. Komisija lēma mērķus 20. gadam saskaņā ar uh, Merkels kundzi, brīnišķīgi izskanošie 5x20 mērķi, uh, nu, tos noteikt un teikt, ka transportam tur nav nekāda ietekme. Parlaments sacīja, ka transporta nozarei arī ir savus, savu artavu jādod. Balsoties uz 90. gada rādītājiem līdz 20. gadam, noteikti uh, arī transporta sektoram šos ierobežojumus, bet padomu negribēja to darīt. Un jo ilgāk mēs nogaidām, jo ambiciozāks mērķi mums nepieciešam nākotnē. Vēl viens piemērs. Ja pa ilgu gaidām, tad būs kā Ķīnā situācija. Pēdējos gados tur nekas nenotika. Bet tagad redzot, kā cilvēki tagad tur staigā, kā, kas tur notiek, uh, Un tad ķīnieši teica, labi, tad mēs e, investēsim tik daudz atjaunojumās energoresursos visur pasaulē, jo mēs e, nevaram tā turpināt. Ja mēs varētu tikpat aktīvi investēt atjaunojumās energoresursos, mēs būtu spēruši liels solis priekš. Mums jāvadās pēc labākajiem, piemēram, nevis pēc sliktākajiem. Jo, kā jau es sacīju, arī mums ir sava atbildība mūsu bērnu priekšā un viņu bērnu priekšā. Merci. Paldies, Krāmerkungs. Vārds komisijai. Neska kungs. Par ziņojumu lūdzu. Paldies. Paldies, ka uzaicinājāt komisiju. Nāksim klajā dažiem komentāriem. Es vēlētos izteikt trīs komentārus. Viens, kas attiec uz ambīciju, uz administratīvo slogu un taisnīgumu. Par ambīciju šeit mēs runājam par astoto grozījumu, kur tiek paredzēts ilgtermiņa mērķis vai pat vairāki. Te jāapsaka ļoti skaidri, kā mērķi tādi, kā te ir ieteikti grozījuma tekstā. Eh, nu, komisija attiecībā uz tiem nekad nav veikusi ietekmes novērtējumu. Mēs domājam, ka mēs veiksim šādu ietekmes novērtējumu ilgtermiņa mērķiem pēc 2030. gada. Mēs to darīsim tuvāko gadu laikā. Tad, nu, tādējādi mēs atrasināsim šo jautājumu. Līdz ar to tas uh, vēl nav punkts, uh, kā esam visu atrisinājuši līdz 30. gadam. Vēlākā stadijā tad mēs skatīsim ilgtermiņu mērķus. Tālāk par 13. grozījumu kur tiek piedāvāts svītrojums. Šis pāns ir ļoti svarīgs priekšlikumā, jo tiek pateikts ļoti skaidri, ka mēs neesam pretrunā ar esošo likumdošanu, likumdošanu, kas būs spēkā līdz 20. gadam. Ir vairākas dalība valstis, un tās ir zemāk ienākuma dalība valstis no centrālās austruma Eiropas, lai palielinātu emisijas attiecībā attiecīgos nozarēs līdz 20. gadam un tad samazināt šīs emisijas. Ja jau mēs 16. gadā mēs noteiktu šo sākumu punktu, tad mēs principā anulēsim visu, kas ir likumdošanā, un tas būtu negodīgi. Ja pret šīm valstīm tādējādi arī komisija piedāvā šo konkrēto pāntu kopā ar pielikumu. Un pēdējais par administratīvo slogu. Un te ir saikne ar ziņošanu un atbilstību. Iespējams, ka mūsu priekšlikums nav pietiekami skaidri formulēts, bet kas ir skaidrs, un te piekrītam referentē par to, ka ir nepieciešams veikt monitoringu katru gadu. Tas ir arī paredzēts likumdošanā. Bet tad ir otrs jautājums. Tad, kad uh, notiek šīs atbilstības pārbaudas, un te mēs zinām, ka tas ir vēl papildus darbs, kas ir jāveic. Šīs darbs ir visai sarežģīts. No komisijas puses mēs arī varētu samierināties ar no, atbilstības pārbaudi vienreiz piecos gados. Tas gan nenozīmē gadījumā, ja dalība valsts nesasniedz savus uh, standārtus, mērķus uh, piecu gadu laikā, ka tad var samazināt šīs samazinājumus. Nē, šīs atbilstības tests tiek veikts katru gadu. Principā katru gadu, piecu gadu laikā tiek veikts uzraudzību un aprēķini. Uh, Un kā līdz šim arī esam darījuši, tad katru gadu komisija publicēja gadējo ziņojumu par to, cik tālu ir tikušas dalība valstis ceļā uz mērķu sasniegšanu, kas ir noteikti likumdošanā. Līdz ar to caurskatāmība ir nodrošināta, dalība valstis var redzēt, vai tās sasniegs vai nesasniegs savus mērķus. Vēl viens papildus aspekts ir par to, ka ir iekļauts iekļauta elastība attiecībā uz mežsaimniecību un uh, zemes maiņu, te, te, te ir pieci gadi, piecu gadu cikls, ik pēc pieciem gadiem jūs zināsiet, cik kredītus jūs saņemsiet no attiecīgās jomas. Tad to ir ļoti grūti saskaņot ar igadēju atbilstības pārbaudi. 2023., 2024., 2025. gadā dalībvalstīs nezinās, cik daudz kredītus tās var iegūt no šīs uh, Uh, zemes izmantošanas, ja nu vien jūs pilnībā maināt monitoringu sistēmu par zemes izmantošanu, un tad gan tas varētu būt ļoti dārgi dalību valstīm. Tādēļ mēs to nedarījām, mēs no tā turējāmies un aicinām tevi vēlreiz pārdomāt šo visu. Uzskatām, ka mūsu priekšlikums ir saprātīgs, tas ir arī īstenojams, tas ierobežo administratīvo slogu dalību valstīm. Vēl pēdējais komentārs. Aicinājums komisijai sadarboties ar dalību valstīm par izmaksu ieguvumu analīzi. Nu, tas jau notiek, jau notiek vairākus gadus. Mēs apmainamies ar informāciju. Ja jūs lasāt mūsu priekšlikumu kā daļu no ziemas pakotni par pārvaldību, kur dalība valstis tiek aicinātas arī sagatavot savus rīcības plānus klimata un enerģētikas jomā, arī tas ir šai virzienā. Uh, Līdz ar to eh, uzskatām, ka nav svarīgi to iekļaut šajā tiesību aktā. Paldies! Un, protams, esam gatavi arī sadarboties ar Eiropas parlamentu tuvākajā laikā. Merci beaucoup! Liels paldies! es dzirdēju vienu teikumu par to, ka e, vīde ir ideoloģija, ekoloģija ir ideoloģija. Tas tā nav, tā ir realitāte arī šeit, Briselē, kur ir liels piesārņojums. Vēlos tikai atgādināt, ka pirmie, pirmās klimata izmā, pirmie klimata izmaiņu upuri ir tieši nabadzīgākie cilvēki. Mūsu mērķis šai komitejā ir nodrošināt to, lai visi varētu baudīt kvalitāti un kvalitatīvu dzīvi. Un transports varbūt eh, bija nedaudz aizmirsts eh, arī COP21 konferencē un tiešām arī priecājos, ka komisija nāk klajā ar priekšlikumu šajā sakarē, sakarā kādēļ, jo ļoti ilgu laiku Eiropa bija flagmanis uh, cīņā pret klimata izmaiņām un Eiropai atkal ir jākļūst par uh, šo flagmani. Paldies! Vārds referentei. Kiitoksia puheenjohtaja. Täytyy todeta. Pateicos priekšsēdētāju. Nē, šeit mēs nerunājam tikai par planētas glābšanu nākamajām paudzēm. Esmu pārliecināts, ka Trumpa atbalstītāji mūsu vidū vēlētos piesārņot uh, trīs planētas vienlaicīgi, bet daudzi no mums patiesībā vēlas izglābt šo planētu, uz kuras dzīvojam. Envi Itre un Tran komitejas deputāti ir mēģinājuši uh, analizēt šo likumdošanu tieši no šīs perspektīvas. Mēs vēlamies būt ambiciozi. Transporta nozare ir ļoti nozīmīgs emisiju avots, ir vitāli svarīgi risināt šo transporta jautājumu, īstenojot saskanīgu politiku dažādos transporta veidos, tā skaitā arī smago transporta līdzekļu jomā. Tad mums arī ir jāmācās uh, no um, emisiju skandāla epizodes. Mums ir jānodrošina pašiem sava uzraudzība un kontrols, enerģijas efektivitāte nekādā gadījumā mēs nevaram ignorēt. <clears throat> Desmit gadi tas ir pietiekami ilgs laiks Mums ir jābūt drošiem par to, ka mēs varam regulāri izvērtēt situāciju, lai saprastu, cik tālu esam tikuši, kurējām, kas notiek. Nevajadzētu slēpties aiz citām nozarēm. Es domāju, ka esam guvuši pietiekam daudz mācības no pagātnes, ja mums nav skaidru noteikumu. <clears throat> ja nav uzraudzības un kontroļu tad vienkārši šis process mūs nekur neaizvedīs. Jā, protams, būs tie, kuri dara to, kas viņiem jādara. Un, protams, būs arī savi trūkumi, kā jebkurā politikā būs vienmēr tie, kas nedara neko, bet esam noteikuši ļoti realistiskus un ambiciozus mērķus, lai izglābtu šo planētu. Paldies, Filinens kundze. Es ceru, ka visa komisija piekrīt jūsu ambicio, ambīcijai izglābt planētu. Grūzīm iesniegšanas termiņš 3. februāris, pulkstens 12. Mēs turpinām darbu ar Teilora kunga ziņojumu par dalībvalstu normatīvu administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz produktu un pakalpojumu pieejamības prasībām. Vārds jums referenta kungs. Pēc tam došu vārdu ēnu referentiem. Lielas paldies priekšsēdētāji! Ļoti interesants nosaukums, vai ne? Pavisam nesen es pārņēmu no kolēģa šo darbu. Viņš bija referents pie šī ziņojuma pie šī atzinuma, bet viņš tagad nesen ir pamets transporta komiteju, tādējādi es strādāju pie šī faila. Un, nu, mans ieguldījums ir ierobežots. Pavisam īsi es prezentēšu galvenos jautājumus. Iepriekš jau esmu runājis par pieeju, strādājis pie nediskriminācijas jautājumiem un pieejamības jautājumiem. Uh, gaisa pasažieru tiesību jomā. Līdz ar to es ļoti labi zinu, cik svarīga ir šī likumdošana, cik svarīgi ir palīdzēt un nodrošināt arī neatkarību cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanas iespējām. Un tas nav pārspīlēti, sakot, kā šie noteikumiem ir potenciāls fundamentāli mainīt un uzlabot šo cilvēku dzīvi. Līdz ar to mums bija eh, ļoti svarīgi nu, paplašināt likumdošanas aptvērumu. Astotajā grozījumā ir jāiekļauj šis intermodal connection pakalpojumi arī publisko sabiedrisko transportu, arī pāzemes pakalpojumus, tramvej, tramvajus, trolēbusus, autobusu sistēmas, dzelzceļu un tā tālāk arī iekļaut uh, visus aspektus, eh, sākot no biļetes iegādes, nodrošināt mobīlo piekļuvi, viedo eh, biļešu sistēmu, kā arī ievies struktūrāls izmaiņas arī uh, būvētajā vidē. Esam iekļāvuši vairākus grozījumus, lai palielinātu turismu un mobilitāti, kā arī dažādu transportu veidu pieejamību lai cilvēkiem, pasažieriem ar ierobežotām pārvietošanas spējām būtu nodrošināta pieejamība. Te arī esam iekļāvuši 12. grozījumu. Tā ir jauna definīcija par pieejamību bez šķēršļiem. Lai tas viss būtu skaidri, lietotājiem draudzīgi. Mēs šeit neuzskaitām kādu precīzu šķērsli. Un visbeidzot, piektais grozījums. Te mēs runājam par likumdošanas saskanību. Mēs iesakām, mudinām komisiju izmantot esošos Eiropas Savienības tiesību aktus, piemēram, par pasažieru tiesībām, um, lai tas būtu pamats arī um, jaunas likumdošanas izstrādē un sagaidu jūs komentārus. Paldies! Merci, monsieur! Le... Paldies referenta kungam! Vērts Koša kungam! Jā, vielen dank, Frau Vorsitzende. Ich denke, der Bericht. Paldies, priekšsādātāji. Ziņojuma projekts eh, ļoti labi atspoguļo mūsu līdzinējo sadarbību. Pirmkārt, definīcija cilvēki ar invaliditāti, un otrs jautājums, vai ir nepieciešama jaunas kategorijas noteikšana cilvēku ar funkcionāliem ierobežojumiem, darbības ierobežojumiem. Nu, tas paliek, man liekas, retorisks, jo nu, ne par to īsti mēs esam atbildīgi. Katru reizi, kad mēs skatām starpmodālos aspektus, tas tiešām ir apsveicam doma, un arī jau šajā rīt cēlienā, kur mēs sarunā risinām ar Maltas transporta ministru, nu, diemžēl šis mans jautājums palika bez atbildes. Ja mēs sadarbības jomu attiecinātu arī uz turismu, es tur saskatu problēmu. Mums būtu jāveido tāda likumdošana, kas ir skaidra un kas nekādā veidā nenonāk pretrunā līdzinējām tiesību normām. Tas nozīmē to, ka visi noteikumi, kas regulē uh, kārtību, kā jātiec pret cilvēkiem ar invaliditāti, uh, aviosatiksmē, dzelzceļa satiksmē, sauszemes transportā. Tas ir pilnībā jāsaskar, jāskaņo, un nekādā ziņā tur nevajag tos tādu pretnostatīt, bet kaut kādā var mēģināt papildināt. Otkārt, ir jāizveido arī skaidrs līdzsvars starp uh, to, ka mēs tiešām spējam iejūtīgāk un vēl padziļinātāk nākt pretī cilvēkiem ar uh, Uh, īpašām vajadzībām, un otrs puses, ka mēs nevaram arī pārslogot uzņēmumus, uh, uzliekot viņam neizpildāms pienākums. Tā kā ir jāatrod šis līdzsvars. Un es ar lielu nepacietību arī gaidu mūsu tālākās diskusijas. Merci, madame le président. Uh, vážené kolegyně, vážení kolegové, od představení... Senelovas kundze, jā, paldies priekšsarētāji, godāti kolēģi. Uh, Eiropas pieejamības akts tika publicēts tieši pirms gada. Un ir pienācis tas laiks, lai Eiropas parlaments pie tā beidzot pieķertos un arī strādātu. Vairākas komitejas pie tā jau ir ķērušās, un tā arī mums ir pie tā jāķers. Un es personīgi arī piedalījos arī iekšējā tirgus um, komitejā, vienotā tirgus komitejā, um, kas ir atbildīgā šajā jautājumā. Es vēlos pateikties pirmkārt arī mūsu referentam par sagatavoto atzinumu projektu. Viņš e, ļoti precīzi atspogļo tādas sajūtas un pārdomas, kas arī man nodarbina, kas veido ar izbūvēto vidi, e, sabiedrisko transportu, intermodālos transporta veidus. Tur viss ir ļoti rāpīgi uzrakstīts. Esmu gan arī iesniegusi vairākus grozījumus, kas ir e, jautājumi par dažādu veidā teritoriāliem plāniem un uh, atsevišķu atspoguļumu mm, aplikācijās, kartēs, ko var izmantot, uh, kur atrodas pieturas stacijas. Dažas lietas tiešām netiek regulētas, piemēram, biļešu pārdošanas automāti un dažas līdzīgas lietas. Un tas ir saprotami, kāpēc tas tā ir. Katrā ziņā šīs atzinums ir ļoti līdzsvarots, un es uzskatu to par izdevušies. Un ar lielu nepacietību gaidu mūsu turpmāko sadarbību. Paldies, tālāk Bilbao kundze. Paldies. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Vēlos arī pateikties referentām par ieguldīto darbu. Es vēlos teikt, ka Mums ir jāmēģina sasniegt to, ka cilvēki ar ierobežotām pārvietošanas spējām var dzīvot neatkarīgu dzīvi. Nu, tas ir arī visu šo iniciatīvu mērķis. Tas nozīmē būt autonomiem, tas nozīmē sociāli profesionāli integrēties neatkarīgā dzīvē, ejot tālāk par visiem pantiem, konvencijām, pamatiesību hārtu, kas, vispārotams, ir uh, ļoti svarīgs dokuments un svarīgi to visu arī atkārtot, taču ir uh, pienākumi, ko mēs pietiekami nerespektējam un nepildām. Tad vēl es gribētu ko piedāvāt, kādu te daudz citu fokusu, katreiz, kad runāju par invaliditāti, tad mēs runājam tā ļoti negatīvi par negatīviem, uh, izvēlamies negatīvus terminus. Es vēlētos, lai mēs mainītu uh, attieksmi un šo pieeju. Vispirms e, šī var būt iespēja, lai inovētu preces, nodrošinātu pieejamību. Tas, ir, e, tas nāk par labu pilnīgi visiem, un ne tikai cilvēkiem, kuriem ir pārvietošanās ierobežojumi. Un tad ir arī jārunā par investīcijām un nevis par izdevumiem, jo uh, par to tiek runāts katrā ziņojumā. Nē, šīs ir investīcijas, ir jāizmanto iespējas, lai veikt inovācijas un nodrošinātu piekļuvi tirgumu. Es vēlētos, lai Eiropas komisija mums uh, norādītu, vai jūs izmantosiet šo teicienu par personām ar funkcionāliem ierobežojumiem, jo mēs esam nākuši klajā ar grozījumiem, kur mēs runājam par uh, funkcionāliem ierobežojumiem, taču mēs ar to vēlamies uh, uh, daudz pozitīvāk runāt par invaliditāti. Es saprotu, varbūt, ka šie termini rada dažādas atšķirības. Tad ir arī svarīgi šeit iekļaut cilvēkus ar ierobežotā pārvietošanas spējām. Tad arī piekrītu referenta idejai par to, ka ir jāpaplašina darbības joma. Jāiekļauj metro, tramvajs un šī būvētā vide. Domāju, ka varam spērt svarīgus uz priekšu, lai mēs harmonizētu šīs lietas. Un piekrīt arī tam, ka tiek iekļauts turisms. Iespēja atvieglot mobilitāti. Tas ir saskanīgi arī par to, jo daudz esam runājuši citās, citos ziņojumos tieši runājam par to, ka nepieciešams attīstīt uh, uh, turismu sezonāli un arī turisms jāpadara pieejams arī šiem cilvēkiem. Un arī piekrītu astotam grozījumam. Par to, kur uzskaitīt visas šīs jomas, kuras vēlties iekļaut darbības jomā. Jo mums ir arī jāsniedz informācija weblapās un tam līdzīgi, pretējā gadījumā būs ierobežojumi. Mēs gribam tiešām plašāku konceptu transporta jomai un uh, padarīt pieejamu visu šo ceļošanas uh, trajektoriju no biļetes iegādes uh, līdz uh, mobilitātei, lai būtu uh, pieejami šie transporti personām ar ierobežotām pārvietošanas spējām. Nu, Un te runa ir par miljoniem cilvēku. Mēs nāksim, protams, klajā ar grozījumiem, iesniegsim to, sadarbosimies ar referentu, lai šīs ziņojums būtu praktiski īstenojums un lai īpaši šis būtu ziņojums, kas uzlabotu šo cilvēku dzīvi. Paldies! Merci, Madame Bilbao. Madame Kilonen. Kiitoksia puhe. Hilēnas kundze. Ja paldies priekšsēdētāji. Pieejamība ir mm, ļoti svarīgs priekšnosacījums, lai cilvēki integrētos un sajustos kādā no sabiedrības. Un es šo pieeju pilnībā atbalstu. Un šobrīd, tomēr, vēlētos arī akcentēt dažas citas lietas. Mums ir tomēr jāizvairs, lai mēs nepieļautu likumu tādu uh, pārklāšanos. Un te es saskatu reāli jau ir šādas iespējas, ja? jo, kas skar atsevišķos noraklumos dzelzceļam un dažādi veidā prasības un pienākums, nu, ko uzliekam nozarēm. Mums jārunā varbūt par vispārējiem tādiem noteikumiem piekļuvas nodrošināšanai, lai visiem būtu vienāds iespējas. Mēs jau esam sazinājušies ar daudzām iesaistītām pusēm, un šajā gadījumā es gribētu dzirdēt vēl papildus skaidrojumus tomēr no eh, referenta, referentes un arī referenta kungu un komisijas, kur tad viņi saskata uh, Eh, šeit, kā veidosies šī saskara un saskaņošanas ar vairākiem transporta līdzekļu veidām. Ar to kungs tālāk, lūdzu. Jā, paldies. Paldies referentam, paldies eh, par sagatavoto ziņām, atzinumu. Ja mērķis ir nodrošināt cilvēkiem ar invaliditāti piekļuvi, pats par sevi šis ir brīnišķīgs mērķis, ko mēs atbalstām. Dalībvalstīs situācija, protams, ir ļoti atšķirīga. To mēs nevaram aizmirst. Šobrīd es vēlos akcentēt dažas svarīgas lietas, kur redzu ne, nepieciešams uzlabojums. Pirmkārt, mums jāatzīst, mums ir jau pa nozarē spēkā spēcīgi noteikumi, kas ir gan pasažieru tiesības, gan piekļuves tiesības. Uh, atsevišķiem transporta veidiem, tas ir atrunāts, un tur nevajadzētu mēģināt kaut kādā veidā to nonivelēt. Galu galā esam jau arī šo to sasnieguši. Mums jārīkos gudri, un nevajadzētu tā, ka labi un labos nodomus sabojāt ar sliktu izpildījumu. Mums ir ļoti svarīgi šeit runāt tiešām par samērīgumu principu piemērošanu. Ja es pareizi sapratu, Nu, piemēram, biļešu automāts. Tas nozīmē, ka būs jāpārveido kāds biļešu automāts eh, nākamo sešu gadu laikā. Vai mēs tiešām sasniegsim savus uzstādītos mērķus, vai īstenībā mm, nenodarīsim tā, ka pieprasīsim tērēt līdzekļus, kas tik ļoti svarīgi mm, samērā neatbilstīgi mērķiem. Nu, piemēram, vietālu ruņi Mums ir ļoti daudz cilvēku, kas iep, nopērk savu ceļošanas biļeti e, tieši ar vietāruņu palīdzību. Un no Vācijas saņem arī tādu preses paziņojumu, uh, kur interesanti paskatāmies Vācijas uh, Deutsche Bahn 9 mēnešu periodā. 6,8 miljonus biļešu tieši pārdevuši, izmantot vietāruņus. Turklāt šī tendence ir ar strauju augu pieaugumu. Es vienmēr esmu iestājies par mobilitāti, pieejamību, lai arī cilvēku, kuriem ir kāda veida pārvietošanas grūtības. Tomēr man šeit ir jautājums, vai mēs sasniegsim mērķi, ja mēs ļoti iecietīgi uzstādīsim šādu mērķi, nosakot, ka jāveic šādi pielaugumi turpmāko sešu gadu laikā. Tālāk. Es saprotu, ka te ir, ir nodalīts, ja te iesaka nodalīt privāto un valsts, ja publisko piedāvājumu. Tad man liekas, tas nav taisnīgi. Kādēļ gan šāds nodalījums? Kādēļ privātajiem būtu tāds atvieglojums un vienkāršāks normas jāievēro, savukārt valsts uzņēmumiem būtu daudz uh, un sāpīgāk tas viss, jo, nu, valsts uzņēmumi bieži vien jau tāpat trūks naudas. Kāpēc viņiem uzliek vēl uh, striktākas prasības? Kāpēc mēs nenosakam visiem vienādas prasības? Nav taču to, tas jau cilvēks, kuram ir pārvietošanas ierobežojumi. Nu, viņam taču šajā gadījumā tas nav izšķiroši, uh, un tāpēc nav saprotami, kāpēc papildus noteikumus uzliek tieši valsts uzņēmumiem. Tālāk, ja mēs skatāmies vispār šo redakciju un atsevišķiem formulējumiem, pakalpojumi, vai mēs tomēr domājam arī infrastruktūru, kas saistās ar pakalpojumiem. Te nav tomēr īsti saprotama šī redakcija. Te runa kaut kādā veidā internal entities. Jā, tas izklausās, ka tas varētu būt reizē arī dažādi veidi administratīvās iestādes, uzņēmumi, kas piedāvā pakalpojumus, un tad viņiem ir šīs internācijas, tad jau varat saprast, ka jūs arī ietverat šeit administratīvās iestādes ēkas. Nu, es nedomāju, ka tas būtu šeit jādara. Galu galā tad spēkā nacionālie noteikumi par infrastruktūru, tā kā tam tomēr jāpievērš padzināt uzmanību. Ļoti rūpīgi jāizlasa. Nu, mēs redzam, ka referents arī vēl papildina šeit iekļaujot veselību, Es nesaprotu, ko jūs šeit domājat. Lai gan es pats nāku no tie profesionāli jau no veselības aprūpas jomas, es šeit nesaprotu, ko jūs domājat ar veselību. Un arī vēl jauns papildinājums, ko es arī nesaprotu, um, pakalpojumu sniedzēji atsevišķie, kas tiek šeit nominē, nosaukti, bet nav saprotami, kas ar to ir domāts. Jo, manuprāt, ir galvenokārt jāskatās, lai mēs naudu neizdarētu bezjēdzīgi vai lieki atsevišķās virzienos, kas vēlāk izrādītos pilnīgi lieki. Vimkungs, lūdzu uz minūtītiem. Jā, ja, paldies. Jā, paldies priekšsādātāji. Es gribētu uzdot šādu jautājumu. līdz ko mēs runājam par arī īstenošanu. Tas arī ir jāskar jau uzreiz. Pirmām tautspartijām mēs arī nodarbinām cilvēku, kurš izmanto autobusu. Un bieži vien ir šī situācija, ka autobusu vadītājs nevēlas mm, nosvērt šo autobusu uh, platformu tā, lai uh, ar ritiņkrēslu varētu iekļūt autobusā. Tā viņam gadījis tāda ikdienas pieeja, uh, pieredze. Lūk, likumi to nosaka, uh, šāds instruments ir skaidri noteikts, bet ikdienā tas netiek ievērots. Un šā gadījumā, es domāju, arī mums nevajadzētu varbūt pārsteigties. Mums nesvai vajadzīgi jauni likumi. Šajā jautājumā, man liekas, drīzāk jāskatās, lai tiek piemērot precīzi jau līdzinās normas. Paldies, Vandi Kampkungs. Komisija, trīs minūtes jūsu rīcībā. Tā būs Emanuela Grānšas kundze, kas izteiksies par šo jautājumu, ja? Komisijas vārdā lūdzu. Paldies. Nē, diemžēl Emanuels Grančs nevarēja ievarasties, un es tad pārstāvēšu viņu. Mani sauc Imā Platencijā, un es strādāju pie uh, cilvēku ar invaliditāti jautājumiem Employment ģenerāla direktorātā. Pirmkārt, paldies referentam par arī šādu nostāju, kas pauž atbalstu mūsu priekšlikumam, kas galvenokārt izriet, protams, no iekšē tirgus, bet jūs ļoti precīzi arī norādat uz iespējamiem uzlabojumiem. Lai palīdzētu arī cilvēkiem ar invaliditāti, eh, tomēr izmanto transportu. Mēs ļoti rūpīgi, protams, sekojam situācijai un kā varam vēl domām par to, kā varam uzlabot cilvēku ar invaliditāti situāciju, kas ka arī transporta jomu starp modālo transportu, kāpēc arī dažādi veidi naktsmītņu veids un pakalpojums. Tādēļ ja mēs arī šeit sekojam šiem jautājumam par izbūvēto vidi, iebūvēto vidi, ko mēs, eh, kuram nosakam obligāts prasības. Nu, par to jautājumu, vai mēs mainām līdzinējos regulas vai šeit veidom jaunu regulu. Mēs vēlamies, protams, lai būtu skaidrība un lai nodrošinātu piekļuvi. Un tas pats, kas nozīmē arī ilgspējīgu attīstību, un tas skar arī līdz to urbānus attīstības plānus. Nu, vispār šis vingrinājums, ko mēs veicam, jā, tas ir saskaņā arī ANO uh, aktu. Mēs saskatām, ka šie divi priekšlikumi, kas tad ir piekļuvis akts, kas tiek saskaņots ar līdzinēm pasažieru tiesību, regu, pasažieru tiesību regulu, uh, pasažieriem ar ierobežotu mobilitāti. Šajā gadījumā te runa tieši par piekļuvi, savukārt cits regulas netik daudz runā par piekļuvi, bet par atsevišķiem citiem jautājumiem. Mēs, protams, esam gatavi strādāt kopā ar jums. Un vēl papildus tātad jaunā ideja par funkcionālo ierobežojumu. Tas ir domāts, lai iekļaut arī personas, kā, nu, tad, tad jāsaprot, ka nevienmēr, te mēs runājam par cilvēkiem ar invaliditāti, bet kuriem ir kāda veida, varbūt citi ierobežojumi, un līdz to arī grūtības atsevišķiem piekļuvas punktiem. Tad vēl atsevišķas lietas, kas skar tad dzelzceļu un tā. Tur mēs varam skatīt atsevišķi. Pār pienākumu aprīkot auto, mati, automāts biļešu tirgošanas uh, terminālus. Nav tā, ka tas ir obligāti jādara. Tur ir teiks tā, ja šie biļešu automāti tiek izmantot, tad viņi ir jāaprīko. Nu, katrā ziņā tur ir nopietnāks jau pārdomāt šī situācija, un tas ir atspoguļošajā priekšlikumā. Paldies, priekšsādātāji, paldies, kolēģi. Piedošana, piedošana. Paldies komisijai. Un tagad jums pēdējā pēdē, iespēja uh, izteikt kopsalkumu. Lai es saprotu jūsu aizrautību strādāt pie jūsu paša šī jautājuma. Tēlāk, kungs, lūdzu. Jā, paldies, protams, jūs kolēģi viedokļi ļoti interesanti, un es par to vēl turpināšu lauzīt galvu un ļoti rūpīgi izvērtēšu jūs priekšlikums. Nu, lūk, es tikko esmu, teiksim, savu darbu sākumā. Un mums vēl būs arī ēnu referentu sanāksme, lai mēs panātu atsevišķus iespējamus kompromisus. Bet šobrīd vienkārši rūpīgi vēl izlasīšu un pārdomāšu jūsu ierosinājumus. Īpaši, kas skar, ja, lai nebūtu likumdošanas pārklāšanās situācija. Mums, protams, ir uzlikts pienākums uzlabot dzīvi cilvēkiem ar e, mobilitātes ierobežojumiem. Tur ir ļoti daudz labu ierosinājumu šajā sakarā, protams. Bet es kā dažkārt pats esmu izmantojis riteņkrēslu uh, Uh, pat ja man ir bijis tā, ka jātiek ārā, jātiek ārā no parlamenta, lai tiktu uz kādu kafejnīcu vai restorānu, es saskaros ar milzīgu problēmu. Atrast vietu, kur varētu iebraukt, kur nebūtu pakāpienu. Faktiski šeit, tūmā, neko neatradu. Vai vēl nākamais, ka būtu tolete uh, tajā pašā līmenī. Parasti ir jātiek paugšā pa kāpnēm. Pamēģiniet, ja jūs sēžat ratinkrēslā, vai jums ir savādāk ierobežot kustību, kustības. Tam ir jāpievērš uzmanība tiešām šādām pamatlietām. Un ir jāveic jaun, uzlabojumi gal galā. Jā, ir pieejamas arī jaunās tehnoloģijas, lai cilvēki varētu, protams, izbaudīt dzīvi. Paldies! Paldies, Teilāra kungs! Mēs turpinām savu darbu. Nākamais darbkārtības jautājums. Piedošana. Tātad par Tēlāra kunga eh, eh, sagatavoto ziņojumu. Lūdzam iesniegt grozījumus līdz 8. februārim pusdienlaikam. Un tagad turpinām darbkārtību. Komisijas prezentācija par delegētajiem aktiem, kas skat tieši TNT projekts. Un es aicināšu komisiju Nu, dod jums kāds 12, 15 mm, minūtes. Tātad, kas skar šos delegētos aktus 49. punkts 4 un 49. punkts 6. 49.4 ir par uh, globāliem tīkliem un to attīstīšanu. Uh, Komisija nesen ir pieņēmusi tieši to mm, decembrī šeit šos delegētos aktus. Un pirms tiesājas spēkā delegētie akti tiek iesniegti parlamentam un vienlaikus arī padomēji, un tad mūsu rīcībā ir divi mēneši, lai tos izpētītu. Un tālāk piemēro 49.6. pantu, lai arī iekļautu indikatīvi dalībvalstu kartes, mūsu kaimiņu valsts kartes. Nu, kad es zinu šeit šie jautājumi, kurus tā tieši mums izskaidros komisija, un es vēlējos tikai uzsvērt, cik vēlreiz ļoti nozīmīgi, ka mēs ļoti rūpīgi, precīzi sekojam, kādā veidā komisija sagatavo šeit deleģētos aktus, un parlaments savukārt tos pārbauda. TNT vadlīnijas ir ļoti svarīgas, var teikt, viens no pašām svarīgākām vispār transporta politikā, un tādēļ mums ir ļoti rūpīgi jāizsako visiem jaunajiem priekšlikumiem, ko sagatavojas Eiropas komisija. Tādēļ es no savas puses došu vārdu Frederikam Versiņī, kas pārstāv Eiropas eh, komisijas eh, Digimove un pēc tam Markus Pipers, mūsu referents, lai gan laikam vēl nav ieradies, un Ismails Ertuks arī nav sirds. Nu, nezinu, kā mums būs. Nu, tad būs tādams arī debats arī starp koordinatoriem un citiem, kas vēlēs izteikties. Bet sākam ar komisiju. Lūdzu. Dāmas un kungi, paldies! Es vēlos jums pateikties, ka jūs uzaicināt komisiju iepazīstināt ar šiem diviem delegēto aktu priekšlikumiem. Jūs ļoti precīzi raksturojat šo kontekstu un um, darbības jomu, un kā mēs saprotam, piemērojam šo katru atsevišķo delegēto aktu. Un mēs, kā komisija, nākam pie jums parlamentu, lai jūs papildinātu un darītu zinām savu viedokli. Un tātad pirmais zaudētais akts skar tieši TNT tīklu īstenošanu, kas vēlreiz pasvītro to, ka TNT regula, kas stājas spēkā, pirmkārt jau ir nopietna sadarbības augļu rezultāts, veidot kopīgu infrastruktūru Eiropā. Un tātad šis ir par to nepieciešami papildinājumi. Un otrs Delegētājs akts ir par Eiropas kaimiņu valstīm. Turpināšu angļu valodā. Un pirms iepazīstināt katru delegēto aktu priekšlikumu, vēlos uzsvērt, ka abi divi un abi divi mūsu mm, priekšlikumi nesaistās ar finansējumu. Tas neskar finansējumu, un nedz arī šos tendē koridorus, to definīciju, nedz arī krāvu pārdām pa dzelzceļu koridorus. Tos arī tas neskar. Uh, tad pirmais delģētais akts. Tas īstenībā par statistikas aktualizēšanu. Komisija saskaņā ar TNT regulu uh, ļoti cieši seko tehnisko parametru uh, iznošanai visu, kas skar uh, TNT tīklu iznošanu. 49. pants arī paredz, ka var komisija sagatavot delģētos aktus, lai periodiski arī aktualizētu pirmo un otro pielikumu. Un līdz to ņemt vērā arī iespējamās izmaiņas, kas izriet no kvantitīviem sliekšņiem, kas tiek noteikti brīdī, kad tiek sasniegt zināma arī infrastruktūras komponenti un tiek iekļaut konkrētā tīklā. Nu, pastāstīšu īsti par mūsu piemēroto metoloģiju, jeb visu šo procesu. 30. septembrī, jau 15. gadā, mēs uzsākām šo procedūru un vērsāmies pie nacionālajām iestādēm, dalībvalstu iestādēm, arī izmantojot mūsu zināmas veidlaps. Un Un šajā komunikācijā līdzekus arī piesaistījām Eiropas parlamentu, organizējām ekspertu grupu sanāksmes, piemēram, 9. decembrī 15. gadā un 16. martā un 28. septembrī jau 16. gadā. Un šajās eksperta sanāksmēs tika sagatavots delegētais akts, un tas tika apstiprināts 9. decembrī un nosūtīts Eiropas parlamentam. Tātad, ko mēs ierosinām kā jaunas grozījums? Nu, te tas skar vairākas kategorijas. Pirmā no tām pielāgošanā tām kārtēm, lai norādītu reālo progresu, kāds ir panākts iznočo tīklu. Otra kategorija - jauna infrastruktūras uh, posmu iekļaušana vispārējā tīklā, tad, ja sasniegt kvantitīvie sliekšņi radītāji. Šie kvantitīvie sliekšņi radītāji ir piemēroti iekšzemes ūdeņu ceļiem, gaisa infrastruktūrā un multimodāliem infrastruktūras elementiem. Šo kvantitīvo sliekšņu novērtēšanu notiek saskaņā ar um, pēdējo aktuālāko piemu Eurostata statistiku. Komisija saņēma 250 pieprasījums un 235 no tiem arī mēs atzinām par pieņemamiem. 15 savukārt uzskatījām par nepieņemamiem. Kādēļ? Nu, tur bija dažādi iemesli. Vai nu tas nebija īsti neiekļāvās darbības jomā, nu, vai arī tas neskat īsti pamattīklu. Mēs tad nerunājam par šo pamatīklu, bet gan visaptvarošo tīklu daļu, vai arī tādēļ, ka šie priekšlikumi uh, nu, neatbildās liekš noteiktā vērtībai, vai, nu, tu neatbildi vispār slieksnim. Tātad no 235, 211 pieprasījumi bija par sasniegto progresu, eh, sauszemes, eh, dzelzceļa un iekšzemes ūdeņu eh, ceļiem. Un attiecīgi mēs arī tad nozīmīgu daļu arī iekļāvām, bet savu iekšzemes ostas, eh, jūras ostas un, eh, un tikai vienu lidostu arī vēl iekļāvām. Tālāk mēs šo uzraudzību veiksim arī turpmāk periodiski un iespējams sagatavosim jaunu delegētos aktus nākotnē. Ik pa diviem, trim gadiem. Protams, arī ciešā sadarbībā ar, ar dalībvalstīm un Eiropas parlamentu. Tālāk par otru deldēto aktu un kā tas skar TNT tīklu. TNT tīkla trešais pielikums pieņemšanas brīdī, tātad 2013. gadā, jau tajā brīdī ietvēra TNT kartes un tajās iekļauj arī kaimiņu valstis, dažas no tām. Nu, vismaz tās kaimiņu valstis, kurā, mm, ar kurām mums ir visciešākā sadarbība. Islanda, Norvēģija, Šveice, Lihtenšteina. Bet arī jau zināms tāds indikatīvs skats, kas uh, par Rietumu Balkāniem un Turciju. Un, attiecīgi, arī regulas 16. pants norāda, ka var arī šeit delģētos aktus par um, kaimiņu valstu kartēm, balstoties uz augstā līmeņa no mm, vienokšanos, jeb nolīgumiem starp Eiropas saimnību un tuvākajām kaimiņu valstīm. Pēdējo gadu laikā mēs redzējām, ka iezīmēs progress, lai eh, mēs attīstītu šādu plānošanu kopā ar tuvākajām kaimiņu valstīm. Un šis visaptvarošais tīkls tika izveidots ar Rietumbalkānu valstīm, Turciju un Austrumu partnerības valstīm - Armēnija, Azerbaidžāna, Balkrievija, Gruzija, Moldova un Ukraina. Tālāk sekoja pagājušo gadu Mums jau bija sagatavots delģētais akts, lai noteikti, kas ir šis pamattīkls, kor mm, tīkls uh, Rietumbalkānu valstīs. Nākošais solis. Mēs sagatavojam indikatīvās kartes, uh, izvedot pamattīklu Turcijai un Austrumpartnerības valstīm. Sekojot augstā līmeņa nolīgumam starp Eiropas Savienību un šīm valstīm, kas tika arī panākts 2016. gada jūnijā. Um, un to mēs parakstījām Rotterdamā. Un šajā nolīgumā atspogļam arī šīs mm, indikatīvās kartes, kas tagad tiek apstiprināts un nodots jūsu apspriešanai ar delegātiem aktiem. Tālāk sazinoties, protams, ar attiecīgām iestādēm Eiros parlamenta klātbūtnē, iesaistot Eiros parlamentu arī ekspertu grupās, kas not tiks organizēts 15. gada decembrī un uh, 16. gada martā. Tādēļ mēs sagaidām, ka šī mēneša beigās Eiropas komisija apstiprinās jaunos deleģētos aktus šajā ziņā, tālāk tos nodosim Eiropas parlamentam. Un šeit mērķis ir, lai Eiropas Savienība varētu labāk nodrošināt koordināciju, sniedzot finansuālo atbalstu saviem tuvākiem kaimiņiem. Bet šeit neparādās nekādas jaunas tiesības šīm valstīm. Mēs vēlamies, lai te mēs runātu par um, kopīgām prioritātēm un nodrošinātu to, ka arī kaimiņu valstis piemērot tieši tāds pašs standarts infrastruktūras attīstībā, kā mēs to saprotam. Turklāt mums arī paralēli jau notiek šādas sarunas ar Vidusjūras reģionu. Rotterdams sanāksmē mēs nespējām um, panākt šādu vienošanos Vidusjūras reģionu valstīm. Tomēr mēs turpinām šīs sarunas. Pirmkārt, lai panāktu vienotu definīciju par TNT tīkliem. Paldies par, ka man izklausījāt, labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Paldies, Versiņikungs. Jūs viņš runāt gan franču valodā, gan arī angliski. Bet te drīkst var arī runāt franču valodā. Arī tā ir darba valoda. Lūdzu, mūsu referents Ismēls Ertūkums, lūdzu. Jā, fin dank. Jā, paldies. Paldies Eiropas komisijas pārstāvim. Līdz šim es esmu sacījis vienmēr, un arī šodien to darījis. Šodien atkārtošu, ka Iespējams, ka Erasmus Plus ir viens, bet šis TNT ir otrs labākais sasniegums, ko Eiropas Savienība ir spējusi dot dalību valstīm. Tāpēc vēlreiz paldies visiem, kas līdz pat šim brīdim komisijā, padomē un parlamentā ir strādājuši pie tā. Man nav īsti jautājumu, drīzāk vairāk tāds skatījums nākotnē. Iepriekšējā periodā pamatnostādnes TNT tīklam esam izstrādājuši ar nākotnes vīziju 21. gada pārskatīšanai TNT tīkliem. Dzirdot, kas ir izdarīts, un izdarīts diezgan daudz Eiropas Savienībā sadarbojoties ar kaimiņu valstīm, un tas ir ļoti konkrēti. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienība ar, šie, ar šo infrastruktūru, tās projektiem, ir iegūsi ģeopolitisku sviru, kuru mēs varbūt nepieminam un pat nedomājam par to. Bet tieši ar šādiem infrastruktūras pasākumiem mums ir ģeopolitiska svīra mūsu rokās, ko Eh, mums vajadzētu arī atcerēties un lepoties ar to. Bez daudzajiem slavinošajiem vārdiem komisijas virzienā ir, man arī jautājums ir, cik lielā mērā tā gatavojas eh, revīzijai, tieši pārskatīšanai TNT eh, tīklam, un kurā virzienā varētu būt uzlabojumi nākotnē, ko mēs varam optimizēt. Uh, un vai bez visa pozitīvā ir arī kādi trūkumi pašreizējā regulējumā. Es domāju, pēc trim, četriem gadiem mums jābūt spējīgiem vismaz eh, uzdrošināties runāt par to. Paldies! Paldies, Ertu kungs! Dodu vārdu. Van de Kampa kungam, lūdzu. Eh, mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Man e, jāatvainojās, ka mūsu līdzreferents Markus Pīpers vēl nav ieradies. E, mums jānoskaidro, kas tur īsti ir noticis. Katrā ziņā šis e, priekšlikums ir jau ilgu laiku apritē un, protams, pieredzējuši kolēģi Pīpers un Ertūks pie, pie tā strādā. Viss izšķiras detaļās, protams, un uh, Šie projekti e, ir ļoti aktuāli. Investīcijas TNT e, koridoros ir ļoti svarīgi. Ja es pareizi saprotu visas detaļas, protams, ja es kaut ko pārprotu, lūdzu, labojiet mani. Rīt no rīta mēs e, uzklausīsim revīzijas palātu ziņojumu par investīcijām ostās. Un man ir jautājums komisijai. Vai šāda veida ziņojumam var būt ietekme uz TNT ieguldījumiem? Ertugkungs izteicās, ka TNT ir bijis milzīgs veiksmes stāsts, bet mums jābūt piesardzīgiem, kur mēs veicam investīcijas. Nav jēgas no tukšām lidostām. Atceros Krāmerkungs sacīto par visiem reģionālajiem lidostām. Uh, kas netiek izmantots. Un tad jautājums, kāda ir situācija ar šīm investīcijām. Un tad man vēl ir trīs komentāri no kolēģa Marijana Marinesku. Viņš eh, lūdza man pateikt, eh, ka ir priecīgs, ka deleģētie akti uh, kas tika pieminēti, tagad atbilst TNT vadlīnijām. Tā noteikti ir pozitīva lieta pati par sevi. Otrakārt, viņš ir īpaši priecīgs, kā pietrūkstošais posms starp Rumāniju un Bulgāriju ir eh, pieminēts eh, jau iepriekš tra transporta komitejā. Šobrīd ir atrisināts šie trūkstošie desmit kilometri, beidzot ir uh, aizpildīti, un par to viņš ir īpaši priecīgs. Paldies! Vārds. Jālis Andris kundzē, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jā, es arī vēlos <clears throat> pateikties komisijai par šiem deleģētajiem aktiem, par visu šo informāciju. Tā, tiem ir ietekme un izskatās, jā, ka tie ir tikai tehniski pielāgoti. Uh, kad runa ir par šīm kartēm. Un kad mēs te tiekamies ar reģionālajiem, vietējiem, pat kvartāla pārstāvjiem, tas var nu, raisīt milzīgu ažiotāžu. Es saprotu, ka tas nav vienkārši, ka nav viegli pielāgot visas šīs kārtas, taču par Spānijas kārti un dzelzceļa līnijām te ir divas daļas, divi koridori no Vajadolīs līdz Santander pilsētai un no Vajadolīs līdz Viktorijas pilsētai. Mēs īsti nesapratām, vai ir te veikti kādi pielāgojumi. Īsti nav skaidrs, uh, Vai tad, uh, jā, vai tad ir šīs ātrgaitas vilciens un īsti nesaprotam, kas notiks ar šīm divām līnijām. Tā varbūt nav problēma ar komisiju, varbūt tā ir problēma ar šo karti, un līdz ar to izsakos tā piesardzīgi. Un vēl viena lieta, kas arī izraisīja satraukumu dienvidos līnijas ar Granādu un Almerijas pilsētām. Jā, pašlaik šai dzelzceļā līnija tiek pētīta, tur tiek izstrādāts ietekmes novērtējums, bet gan jūsu ziņojumā un kārte arī rādīja lielu ažiotāžu pilsoņi, pašvaldības, tad saprata, ka jūs kritizējat to, ka nav veikts nekādas investīcijas. Tātad pirmā lieta ir šīs kartes un tad koordinātoru ziņojuma es uh, atceros, bet nu, man tāda švaka atmiņa. Atceros, kad koordinātori nāca klajā ar saviem ziņojumiem, tad bija prezentācija šai komitejā. Es pieļauju, ka tas kaut kad ir uh, paredzēts, bet nu, tā kā jau publiski tagad tas viss ir publicēts un nezinot, kā mēs te. Pie uh, esam bijuši atbildīgi un upuri par to, kas tagad ir publicēts, un tagad mēs vienkārši visi mēri reaģē un līdz ministrijas līmenim, un arī 16. gada decembrī informē, publicējāt šo ziņojumu, un tad es ceru, ka tas nesabojos Ziemassvētku brīvdienas, bet, nu, uh, aicinam komisiju organizēt kādu prezentāciju. Katru reizi, tad, kad tiek šī publicēts šis ziņojums, kas ir saistīts ar situācijas atjaunināšanu, vai jūs vismaz varētu pirms tam mums nosūtīt nelielu brīdinājumu, atgādinājumu par to. Paldies. Merci, la parole, madame. Paldies. Šelenovs kundze. Za slovo. Ja bih htjela uh, eh, poģekovat. Jā, paldies. Es arī vēlētos pateikties komisijai par prezentāciju, un man ir viens konkrēts jautājums. Esmu šobrīd apjukusī. Pielikumā eh, 1.1738 un 1.21.30 nav atsaucas uz Brno-Černov līniju. Iepriekšējo, iepriekšējā versijā tas bija pielikumā 1.14.43. Vai tā ir kļūda, jeb ir notikušas uh, apzinātas izmaiņas. Un, ja tas ir apzināti, vai kāds vispār ir sazinājies ar Čehiju un prasījis, uh, e, kāds ir Čehijas viedoklis, jo saskaņā ar uh, e, 49 C maršruti var tikt mainīti tikai izmantojot oficiālo procedūru projektu apstiprināšanā. Paldies! Merci pour votre question. Paldies par konkrētu jautājumu. Demontes kundze. Grazie. Paldies. Jā, es arī e, vēlos runāt par specifisku e, situāciju, jo šodien likumdošana ļauj iestrādāt e, šos preču pārvedāšanas koridors balstoties uz dalību valstu nolīgumiem, un te es runāju par 11. koridoru nosaukumu Amber dzintars un tas ir arī uh, TNT tīklā. Tad kā komisija ir iecerējusi veicināt uh, šo sadarbību uh, starp uh, Baltijas un Adrī, uh, Adrijas jūras ostām? Š ir triestas, kā pat iztries ostas, tās ir tuvu vienotrai. Tad komisija. Uh, varētu varbūt izteikties par šīm līnijām un par preču ostām. Un procesuāls jautājums. Mūsu komitejā notiek šīs diskusijas uh, nu, pēc sanāksmes 5. decembrī. Šī lai, šai laikā ir pieņemta lēmuma par koridoriem. Es domāju, ka vajadzētu tomēr arī koordinēties, lai mēs nu, laicīgi varētu uzzināt par šiem lēmumiem un pēc tam padziļināt par tiem arī spriest. Paldies. Merci. Notre dernier intervenant, monsieur Krāmerkungs. Der Wim van der Kamp hat ja vorhin. Vims Vanderkamps jau pirms brīža Eh, sacīja par ostām eh, ziņojums mums būs. Tā ir katastrofa bijusi. Eiropas nauda ir tikusi ieguldīta un nekāda jēga no tā. Visi minētie skaitļi pat tuvu nav sasniegti. Tā bija vienkārši naudas izšķiešana. Rīt mēs dzirdēsim ziņojumu par ostām. Vai domājat, ka tur ir labāka situācija? Arī tā ir katastrofa. Trīs ostas 5-10 km attālumā. Visas tiek subsidētas ar Eiropas naudu, jo visi trīs e, cer, ka būs vislielākās ostas, bet rezultātā nekā. Tāpēc jautājums ir, ko jūs darat ar šiem ziņojumiem? Kādas tā, tiem ir sekas? Jūs vienkārši turpinat tālāk miljārdiem vērti projekti, kas nedod neko ar e, reģionālās lidos, simtiem miljonu izšķērdēti. Kādas secinājumi ir izdarīti? Jo dalībvalsts saka, mums vajag naudu, bet tikko saņem naudu, vispārējais ir vienalga. Celtniecības nozare vienīgā, kas kaut ko iegūst, varbūt arī bankas, bet tas taču nevar būt mērķis. Tāpēc vispirms jautājums, ko jūs darat ar šādiem ziņojumiem? Vai jūs esat kaut ko mācījušies, ja vienkārši atkārtosiet kļūdas? Eh, skolotāji saka skolēniem, ka no kļūdām mācās, bet nu, tāds iespējas man pagaidām nav. Otrakārt, vai komisija var garantēt, ka komitoloģijas pasākumā ir ņemti vērā kritēriji? Jo kritērijs ir Eiropas pievienotā vērtība, ārējo izmaksu eh, mazināšana un pārobežu savienojumu veidošana. Jūs uzzināt šo problēmu. 30 gadu laikā mēs turpinam eh, investēt, bet joprojām ir eh, tādi ielāpi vien redzami kādas e, tam visam ir sekas, kāds ir spiediens izdarīts uz e, dalību valstīm, lai viņi nedomā tikai par saviem projektiem, bet arī par Eiropas pievienoto vērtību. Un daudziem satiksmes ministrijiem tas vispār nav skaidrs, it kā Eiropas nebūtu kā tādas. Otra lieta. Ko dara komisija, kad, piemēram, e, netiek pieminē, piemērota UVB direktīva? Komisijas priekšsēdētājs Junkers piesaista ekspertu un pasaka Čehiem desmit eh, projektos, eh, viņiem nav nemaz jāņem vērā UVP direktīva. Vai tā vispār var darīt? Vai komisijas priekšsēdētājs vienkārši var pateikt dalību valstī, ka tiesība aktīvi, kas ir pieņemta šeit, viņu neinteresē? Un ar to pietiek? ko jūs darat kā komisija, vai kāds to pārbauda, vai mums būs ziņojums par to. Es neko tādu neesmu dzirdējis. Es to uzzināju no Čehijas, bet nu, tā taču nevar būt, ka tā ir visa patiesība. Trešā lieta - deleģētie akti. Jūs zināt, es esmu skeptiski par to noskaņots. Eh, Lisabonas līgumā mēs esam ierakstīti, bet parlamentā man pieredze ir tāda, ka komisija un padomu dar visu iespējamo, lai praktiski Lisabonas līgums nedarbotos. Tāpēc jautājums ir šāds. TNT tīkli. Mēs to visu nolēmām. Ja tie tiek paplašināti, vai tas ir tehnisks jautājums, vai tad mums nav jāprasa vispār nekas? Kāpēc nē? Pirms diviem gadiem, jūs sakat, ka divus gadus jau strādājat pie tā, bet tagad mūs tikai informē, un mēs varam pateikt tikai jā vai nē. Mēs pat nekādus priešlikumus nevaram izteikt vai grozījumus. Mēs varam tikai pateikt jā vai nē. Un ja pret mums tā izturas, Es teiktu, ka tiesiskums joprojām e, ietver Eiropas parlamentu. Ne jau komisija viena to izlēms un ne jau padomu. Kāpēc ar mums nekonsultējas? Kāpēc mēs tagad uzzinām, ka uh, divus gadus tiek diskutēts par to bez mums? Tagad vienkārši tas tiek nolikts mums priekšā. Zinām, e, paplašināšana ir svarīga, bet kāpēc tikai tagad mēs saņemam to informāciju? Uh, un ka mums ir dots iespējas tikai pateikt jā vai nē. Un tā taču nevar strādāt nākotnē. Ko jūs domājat ar šādu pieeju? Kāpēc parlaments netika ātrāk iesaistīts? Kāpēc mēs principā tiekam nostumti malā, kaut arī mēs esam daļa no likumdošanas procesa, uzraudzības un īstenošanas? Merci, monsieur Kramer, madame. Paldies. Jā, Sanders kundze, minūte, nevairāk. Jā, vēlējos reaģēt uz to, ko teica Krāmerkungs par uh, revīzijas palādziņojumiem par lidostām un ostām. Arī mēs saņemam kritiku, jā, dažko, dažkārt uh, šī kritika attiecās situācija tieši pašā krīzes karstākajā laikā, un tad kaut kad par šo arī būs jādiskutē. Uh, kā arī mazie ir jāatbalsta, jo katru reizi milzīgās ostas, kur ir, uh, ir mi, mega lielie kūģi, jo vairāk ir, jo lielāk ir, uh, lielāks ir ostas, jo lielāks, lielāk ir kūģi, bet ir jārunā arī par mazajiem, visiem ir tiesības dzīvot. Un uh, nevajag vienus nostādīt pret otriem, un ir milzīgs infrastruktūra blīvums. Iepratim ASV Ķīnas milzīgajai kapacitātei, jo viņiem ir milzīgas teritorijas, viņiem ir uh, šīs lidmašīnas un tā tālāk. Joprojām. Mihail, pilnībā piekrītu, ir jāpārskata jā lietas, bet pār revīzijas palādu ziņojumu es tomēr skatītos piesardzīgi. Krāmer kungs minūte. Jā, pavisam īsi, es pilnīgi aizmirsu šo projektu. Čehijas dzelzceļš piedāvāja Vācijai tiešo ekspresi no Prāgas caur Pasau uz Minheni. Ja starp Unelē un Valkirhen 1,2 km garumā tiks e, nosakta. Vai tur varētu sagaidīt komisijas e, palīdzību, izdarīt spiedienu uz Vāciju, lai beidzot pēc 30 gadiem 1,2 km garumā nosakt šo trūkstošo posmu. La parole est désormais à la Commission. Un tagad komisija. Verzinīkungs, jums ir maz laika, bet mēs gribam atbildes. Es teicu atbildes, es neteicu uz visiem jautājumiem. Es saprotu, ka ir jautājumi, kas varbūt nav jūsu kompetencē. Paldies, priekšsēdētājs kundze, mēģināšu izteikties pēc iespējas precīzāk savās atbildēs. Vispirms atbildot uz Ertukungu, Ertukungu sacīto. Uh, TNT vadlīnija pārskats jau bija pārredzēts pašā regulā lai tad sāktu to darīt ar 2023. gadu. Pašlaik neesam iecerējuši pārskatīt NT regulu. Tas iemesls, eh, kādēļ varbūt šīs termiņš liekas patāls, ir tas, ka uh, TNT uh, regulas pieņemšanas laikā likumdevēja lēma, lai izveidotu šo transporta tīklu, ir jānodrošina stabilitāte un paredzamība visām iesaistītajām pusēm. Ar deleģētajiem aktiem ideja tagad ir parādīt, kā kartes un regula var atbilst tīkla realitātei, rādīt, kā tiek integrēta plūsma un tā, tālāk tā projām. Uh, Mēs negribam mainīt globālo stratēģiju. Tā ir tāda, kāda ir regulā. Nu, vismaz uh, līdz nākamajam pārskatam, kas būs 23. gadā. Atbildēšu Vande Kampa kungam un Krāmera kungam, gudētie deputāti. Jūs runājot, runājat par saikni ar finansēm. Nu, šis ir tātad tehnisks darbs, lai atspoguļotu tīkla realitāti. Tas nas, nav sasaistīts ar finansiālo atbalstu pašam transportam. Finanšu nosacījumi ir atrunāti regulā par starpsavienojumiem Eiropā. Un tad arī tieši tur komisija izvērtē projektus, un tiem tad ir arī Eiropas pievienotā vērtība. Tiem ir jāatbild visiem kritērijiem, kas ir šai regulā. Arī tad šīs regulas ietveros komisija arī tad precīzi piemēros uh, revīzijas palātas rekomendācijas. Te ir vairāki ziņojumi. Ir ziņojums par jūras krāvas transportu, ir arī citi ziņojumi, ar ko pieņēmus revīzijas palāta par to, kā tiek izmantoti Eiropas fondi kopumā. Ne tikai mehānismam Eiropas starpsavienojumiem. Tātad, lai sniegtu pēc iespējas efektīvāku atbalstu saskaņā ar Eiropas prioritātēm. Kā jūs zināt, tad mēs negribam ļoti daudz projektus, bet koordinētus projektus uh, koridoriem, kas tad šai regulā ir arī mm, definēti. Otra atbilde - tad, tad uh, lieli projekti pret maziem projektiem. Jā, tas tiesa, kā agrāk vairāk koncentrējāmies uz ļoti lielajiem projektiem. Tagad jau dažus gadus Eiropas komisija uh, arī ņem vērā mazākus projektus, pārobežu projektus galvenokārt. Pārskatījām arī šo starpsavienojumu regulu, un tur ir specifiska prioritāte definēta tieši šādiem projektiem. Um, piemēram, kā jūs minējāt, uh, šis, uh, šī līnija starp uh, Vāciju un Čehiju, kas var arī nodrošināt labāku savienojumību. Tālāk pār ietekmes novērtējumu vīdes jomā. Tās ir priekšnoteikums, kas ir atrunāts starp savienojuma regulas uh, tekstā. Sistemātiski tiek pārbaudīts, vai uh, projekti atbilst uh, Eiropas Savienības tiesību aktiem vīdes ietekmes novērtējuma jomā. Tālāk par um, dažādajiem jautājumiem, kas izskanēja par specifiskiem projektiem. Atbildēšu Ajala Sanders kundzei par starp savienojumu starp Vajadolīs un Santander pilsētu un Vajadolīs un Viktorijas pilsētu. Mēs pieņēmām šeit rezolūciju par kartēm. Šīs abas līnijas Tās ir jauktas līnijas, tās nebūs ātrgaitas līnijas. Spānijas iestādes ir apņēmušās eh, gan pāriet uz eh, ātrgaitas līnijām, tā tas ir paredzēts. Eh, tas, kas ir pašlaik kartē, tur nav nekāda izmaiņa salīdzinot ar iepriekšējo karti. Abas šīs krāsas, zaļais un violetais, ir katrā no šīm līnijas gabaliem. Par uh, Almēriju un Granādu. Šī līnija būs eh, tā saucamā tradicionālā, konvencionālā līnija, kas eh, būs daļa no šī core network, no centrālā tīkla līdz 2030. gadam. Šī, šajā līnijā ir paredzēts, eh, ka tur būs arī ātri gaitas, bet iespējams, ka tas būs pēc 30. gada. Šī iemesla dēļ Un tas arī neparādās uh, tagad kartē. Par Stenalovas kundzes komentāru un um, dzelzceļa tīklu Čehijā esmu gatavs pārbaudīt šo jautājumu ar jums detalizētāk. Šis deleģētais akts, par ko šodien runājam, tas neievieš nekādas izmaiņas Čehijas dzelzceļa tīklā jo nav bijis neviens lūgums no Čehijas iestādēm kaut ko mainīt. Tāpēc karte nemainīsies, ja salīdzinām to ar 13. gadu. Bet nu varam vēlreiz to pārskatīt. Iespējams, ka tā ir jaunā fotogrāfijas izšķirtspēja, ko te mēs uh, pieņēmām, ka varbūt uh, nav īpaši precīza. Uh, bet varu apstiprināt, izmaiņu nav Čehijas dzelzceļa tīklā un atbildot uz Demontes kundzes sacīto par kravas koridoru numur 11. Pašlaik notiek diskusijas par šo koridoru kravas pārvedājumu jomā, bet tam nav nekāda saikne ar TNT tīklu. Visas ostas, kas tika minētas, tās ir TNT tīklā, tas ir apstiprināts, un viņu sadarbība arī tiek organizēta arī Baltijas un Adrijas jūras um, kontekstā. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Uh, paldies, Arsinīkungs! Un tagad uh, turpinām un turpināsim sēdē slēgtām durvīm. Es pateicos pilnīgi visiem, kas piedalījās uh, šīs dienas sanāksmē. Aicinu klusām pamest zāli. Un tie tiekamies ar jums rīt. Paldies uh, sekretariātām, paldies komisijai, ja ir žurnālisti, tad arī lūdzu atstājiet mūs.